Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet jūsu vietas. Un visas sarunas, lai notiek ārpus šīm telpām. Šodien kad uzklausīsim Kanādas starptautisko tirzniecības ministri Mēs eh, visas sarunas pārcelsim ārpus šās telpas durvīm. Runāsim tikai un vienīgi ar ministras kundzi. Kā jau iepriekš teicu, es eh, esmu uzaicinājis ministru runāt par paredzēto līgumu ar Kanādu. Jūs toreiz apsolījāt ierasties, un šodien mēs jūs tiešām skatām vaigā mūsu komitejas sēdē. Paldies, ka ieradāties! Tā tad eh, mums ir paredzēta apmēram viena stunda par uh, cita. Uh, shadow, es došu vārdu re, eh, ēnu referentiem un tad arī visiem pārējiem. Tas, ka šodien bija tik ārkārtīgi liela interese, es vēlētos ierobežot izteikšanās laiku. Uh, divas minūtes jautājumu uzdevējiem. Tātad eh, lūdzu esiet lakoniski, ministrs kundze vārds jums. Paldies, eh, paldies eh, par, par jūsu viesmīlību, kur izjūtu jau Lenčā, un es vēlēju, vēlētos pateikties arī Tirzniecības komitejas deputātiem, kur ieradās Kanādā, un toreiz mēs jūs sveicām mūsu parlamenta iesienās, un tagad, jūs es, tagad esmu šeit. Jūs noteikti atminēsieties šausminošos noteik, notikums, kas notika Briselē, jūs tobrīd bijāt Kanādā. Uh, mana visdziļākā līdzjūtība, un es esmu priecīga, ka jūs visi droši un veseli esat atgriežu, atgriezušies atpakaļ um, um mājās. Tas, uh, kā man šodien ir tas gods, jā, jā, es runāšu franču valodā. Es uh, Es eh, esmu bijusi arī Bundestāgā, iepriekšējā nedēļā es biju Bundestāgā, un e, tas tulks, kuram bija man jātulko ar manu kanādiešu akcentu, bija pilnīgi izmisis. Jūs esat viena no lielākajām demokrātiskajām institūcijām pasaulē, jūsu parlaments. Arī es esmu ievēlēta deputāte un arī jūs un man tas ir ļoti liels eh, gods un prieks runāt ar jums, arī tautas ievēlētiem deputātiem. Eh, Beļģiju nesen piemeklētie terorisma akti ir satricinājuši un vēlētos izteikt manu dziļāko līdzjūtību. Kanāda ir solidāra gan ar Beļģiju, gan ar briseliešiem, gan visiem eiropiešiem. Uh, Kanāda jūt līdzi Beļģijai šajā grūtajā periodā, un eh, arī citi mūsu partneri izsaka jums jūsu līdzjūtību. Mūsu saiknes eh, ir bijušas ciešas jau sen, un eh, mūsu ekonomiskās un tirzniecības saiknes ir ciešas, bet šobrīd mēs dzīvojam globālā pasaulē. Es varētu iedomāties, ka es esmu pirmā ministre, jaunizveidotajā Kanādas valdībā, kur ir ieradusies runāt Eiropas parlamentā. Tāpēc eh, varbūt sākšu nedaudz eh, ieskicējot eh, jauno valdību, kura tika izveidota oktobrī. Un 4. novembrī ministri deva savu zvērstu un varbūt burtiski pāris vārdus par mūsu vadošajiem principiem, pāris vārdus par SIDA, uh, un pēc tam ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Tātad eh, par Kanādas valdību vispirms. Mūsu valdības eh, galvenā apņemšanās, ja tā varētu teikt, un Kanādas premjerministrs eh, šķiet jau šobrīd atrodas ceļā uz apvienoto nāciju mītni, lai parakstītu vēsturisko klimatu vienošanos. Pirmais, ko mēs izdarījām, kad valdība tika izveidota, mēs e, formējām e, tādu ļoti lielu starp frakciju delegāciju, tajā skaitā arī uh, pamatiedzīvotāju pārstāvis, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Tātad šī delegācija mēs uh, piedalījāmies konferencē Parīzē. Uh, Es uzskatu, ka vienošanās par klimatu ir vēsturiska un mūsu valdībai tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, un arī Eiropā, es zinu, ir līdzīgi. Otrs, otra mūsu valdības prioritāte, un noteikti to ir vērts pieminēt mūsu šās dienas sarunā, otra prioritāte ir bēgļu krīze. Es eh, vēlos skaidri pateikt visiem eiropiešiem, Mēs e, vēlētos visiem pateikt, ka bēgļu krīze nav tikai un vienīgi Eiropas problēma, tā ir visas pasaules problēma. Un jau priekšvēlēšana kampaņas laikā Kanāda apņēmās un šobrīd valdība ir sākusi izpildīt savus apsolījumus, ka arī mēs uzņemsim savu bēgļu tiesu. 29. februārī mēs izpildījām mūsu kvotu, ja tā varētu teikt, tie bija 139 tūkstoši sīriešu. Uzreiz vēlētos pateikt, ka tie nav bēgļi, kuri uz Kanādu ir ieradušies eh, nedrošās laivelēs, nē. Tie ir bēgļi, kurus mēs izvēlējāmies, eh, kuri ir ieradušies Kanādā, un šogad mēs strādāsim tāpat. Es vēlējos Eiropiešiem pateikt, ka arī mēs dalām jūsu nastu, mēs stāvam ar jums plecu pie pleca un jūs atbalstīsim šajā bēgļu krīzē. Trešā mūsu jaunizveidotās valdības prioritāte ir tāda, ka uh, um, mana premjerministra ir feminista un arī es tāda esmu. Nu, kāpēc to visu saku? Tāpēc, ka e, daudzveidība ir ļoti svarīgs aspekts un e, mēs tiešām 4. novembrī izveidojām un pieņēmām valdību, kurā vīrieši un sievietes ir vienādā skaitā. Es esmu ļoti lepna, ka mums ir tāda valdība. Man tas ir liels gods un e, ir ļoti interesanti strādāt uh, ministru kabinetā, kurā sievietes un vīrieši ir vienādā skaitā. Un visbeidzot, Kanādai tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tā ir eh, apņemšanās tiešām īstenot reālajā dzīvē multinacionālismu. Jo Kanādas vēsture to rāda, un mēs vienmēr uh, esam iestājušies par daudzveidību, daudzveidību visās dzīves jomās, un eh, mūsu valdība tam tic. Ir tāda, kur ap, kuri apgalvo, ka Kanāda šobrīd ir viens no, ja tā varētu teikt, galvenajiem flagmaņiem šajā daudzveidībā pasaulē. Uh, un e, iespējams, ka pāris gadus atpakaļ vēl tā nebija, bet šobrīd tiešām Kanādas valdība ir apņēmusies reālajā dzīvē īstenot daudzveidību, jo e, daudzveidība ir vērtība, kas e, pasauli tikai bagātina. Un tagad par daudzveidību runājot, esam nonākuši līdz varbūt šodienas tēmai tā ir sadarbība un dažādi līgumi ar Eiropu. Kanādai šis tirdzniecības nolīgums ar Eiropu ir ārkārtīgi svarīgs virknes iemeslu dēļ, bet eh, galvenais iemesls, visticamākais, ir tas, ka Kanādai tas nozīmē mūsu sadarbības padziļināšanos ar kontinentu, uh, ar kuru mums ir pilnīgi vienādas, ja vēlaties, vērtības. Es Eiropā jūtos kā mājās. Es ceru, ka jūs un jūsu kolēģi viesojoties Kanādā arī jutāties kā mājās. Mums ir, arī mēs esam divvalodīga valsts un, piemēram, Tisa ir iztūkot arī franciski. Uh, Mēs tātad esam valsts, kura tic, ka ekonomiskā izaugsme stiprina valsti, un mēs ļoti labi saprotam, kāda loma ir valdībai aizsargājot savus pilsoņus un eh, nodrošinot ekonomisko izaugsmi. Eh, Kanādā arī veselības aprūpa un pārējie sabi, eh, publiskie pakalpojumi ir lielā mērā centralizēta un tā ir valsts, kura par tiem maksā. Tātad eh, mums ciešākas attiecības ar Eiropu ir ārkārtīgi svarīgas. Kā jau teicu, mums ir ļoti daudz kā kopīga un saredzam tikai un vienīgi plusus vēl ciešākas sadarbības iedibināšanā. Un eh, tas nāks par labu ne tikai mums abiem, Kanādai un Eiropai, bet arī visai pasaulē. Tagad uh, Vēlreiz par šo tisa. Kādas ir šī līguma vērtības eh, ekonomiskās izaugsmas veicināšana? Jau pieminēju pan Kanādas valdības prioritātes, un es jau sākumā teicu, ka es tiku ievēlēta kā deputāte. Pirmsvēlēšana kampaņas laikā Galvenais, par ko mēs diskutējām, bija ekonomiskā stagnācija, jo Kanādā arī vidusšķira ir nobežījusies par savu nākotni. Cilvēki baidās par to, vai varēs saglabāt savu darbu un dzīves līmeni. Un e, arī es par to esmu nobežījusies. Ja mums neizdosies ekonomisko izaugsmi pātrināt un stagnāciju ierobežot, tad es esmu pārliecināta, ka visi pārējie jautājumi, teiksim, ekon, teiksim vidas jautājumi un pamatiedzīvotāju jautājumi, visu to mēs varam risināt tikai tad, ja mums ir adekvāta ekonomiskā izaugsme. Tātad ekonomiskā izaugsme, tas ir A un Z Jau 2008. gadā mēs veicām pētījumu par ekonomisko attīstību un eh, izskatījām arī vairāku pasaules tirsniecības organizācijas līgumu izpildi. Uh, un toreiz 2008. gadā veiktais pētījums skaidri parādīja, ka e, starp Kanādu un Eiropas Savienību noslēgtais tirdzniecības līgums ļaus palielināt ekonomiskos rādītājus par 23% un pieaugs abās okeāna pusēs arī IKP. Tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka šis nolīgums eh, radīs jaunas darba vietas un radīs labākus dzīves apstākļus cilvēkiem. Jūs noteikti esat par to daudz dzirdējuši un noteikti pat debatējuši. Bet eh, mēs esam panākuši pilnīgi jaunu juridisku ietvaru, ja vēlaties. Es sākotnēji eh, atbalstīju šo līgumu. Bet uh, izveidojot jauno eh, valdību, mēs zinājām, ka Eiropā ir samērā liela pretestība jaunajām investīciju um, paragrāfam. Un eh, jaunā valdība mēģinot izprast Eiropas skatījumu uz šīm investīciju aspektiem, tad mēs un arī es personīgi, mana valdība, mēs esam progresīva valdība. Un tiešām ļoti augstu vērtējam mūsu sasniegto un padarīto par tieši investīciju nodaļu. Tas ir jauns eh, skatījums eh, tirdzniecības nolīgumos, kuros ir atrunātas investīcijas. Un šis jaunais skatījums ļauj uh, stiprināt eh, valsts pilnvaras regulēt šīs lietas. Un šajā investīcija nodaļā tas ir uzsvērts, skaidri pateikts un atrunāts, un mana valdība to uzskata par ļoti lielu sasniegumu un labu lietu. Mēs eh, pieprasījām, un tas arī ir nolīgumā. Mēs vēlamies daudz skaidrāku un e, pārredzamāku arbitrāžas procesu. E, tā tad vispār par e, tirdzniecības nolīgumiem runājot. Vai tirdzniecības nolīgumi vienmēr ir cilvēku interesēs? Tā tam ir jābūt. Es vēlos pateikt šodien skaidri un vēlreiz. Kanāda un Eiropas Savienība, mēs esam noslēguši tādu parauga tirzniecības nolīgumu, kurš latiņu progresīviem tirzniecības nolīgumiem starptautiskā līmenī šobrīd ir nolicis ļoti augstu. Protams, eh, mums katram var būt savs viedoklis, kā uzlabot tirzniecības nolīgumus, bet ja jau mēs tikai domāsim par to, kā radīt ideālu nolīgumu un nolīgumu nekad neparakstīsim un neradīsim, tad arī tas nevienam neko nedos. Kanādā mm, mēs redzam šos jaunās progresīvās lietas, kuras esam ierakstījuši šajā nolīgumā. Mēs eh, kopā ar Eiropu strādāsim starptautiskā līmenī, lai iestātos par šiem mūsu nolīgumā ļoti labi atrunātajiem moduļiem. Tātad es, es esmu lepna par šo nolīgumu. Esmu pārliecināta, ka abu kontinentu iedzīvotājiem tas nesīs jaunas iespējas, labāku dzīvi un arī um, sadarbības starp Kanādu īpaši uh, tīro tehnoloģiju un vidas jomās kļūs daudz ciešāka. Kā jau teicu, pagājušajā nedēļā viesojos eh, Berlīnē, un es biju pārsteigts, cik ļoti daudz Kanādas uzņēmumu tīro tehnoloģiju jomā strādā Eiropā. Tātad Eiropa ir vadošā veselā virknē jauno tehnoloģiju, un Kanāda tāpat tās. Bet eh, esmu ļoti priecīgi šodien diskutēt ar jums par šo nolīgumu, jo tas vēlreiz parāda, cik ciešas ir mūsu saites. Un eh, gan jūsu savienība, gan arī mūsu abu savienība balstās uz vienādām vērtībām. Paldies! And, uh, to... Paldies! Eh, vārds uh, refer referentiem un ēnu referentiem, kas strādā pie jautājumiem starpībā ar Kanādu. Mūsu rīcībā tagad ir uh, 25 eh, minūtes jautājumiem, un tad eh, dosim iespēju arī ministrs kundzei sniegt eh, atbildi. Jā, nu, būtu labi jūs pierakstīt tiešām, ministrs kundze, jā, beigās, ka zik, ko aizmirsīsiet. Kolēģi, jums katram pa divām minūtēm, bet tajā gadījumā visi pie vārda netiks, un, un jā, tas jau arī nebūtu bez ko jauki. Tātad, referents. Fabrikungs nav mūsu vidū, diemžēl viņš ir referents par Kanādas jautājumu, nu, kas Fabrikungs viņu aizstās divas minūtes rīcībā. Ziti, mums prāt, ir labs nolīgums. Mīklīt, saka ministrs kundze, jāuzliek austiņas. Tātad Ziti ir tiešām ļoti labs nolīgums. Ja mēs skatāmies, kas tur ir noregulēts attiecībā uz investīcijām, muitu un tā tālāk. Investīciju aizsargā, aizsargāšanas jautājums ir nedaudz jāuzlabo, to, un tas jau ir darīts. Paldies jums par to. Vēlos pavaicāt, ar ko gan vēl būtu mēs varētu noslēgt šādu līmeni starp Eiropas Savienību un Kanādu. Manuprāt, mēs visi ab, abi esam tādi paraugi demokrātijas, sacīsim, arī sociālajā jomā mums stāvēt ļoti augsti. Nu, tādēļ mēs piekrītam, ka šis nolīgums jānoslēdz pēc ātrāk. Nu, kārt, Jau pusotru gadu šis teksts tagad ir publicēts internetā. Tas ir pieejams. Līdz šim uh, neesmu saņēmis nekādu tādu kritiku par šo tekstu. Es vēlētos, lai pilsēta tomēr izmanto šo iespēju nākamā pusgada laikā tomēr vēlreiz izpētīt šo tekstu. Uh, ir tulkojumi pieejami. Šis uh, līgums ļoti bagātīgs, un tāpēc ratifikācijas procesam jāpiet uzmanīgi, bet tomēr maksimāli ātri. Un ceram, ka starpības starp abiem Atlantijas krastiem tā sacīt būs eh, pozitīva. Paldies, ka atnācāt, un es ceru, ka eh, runā par ratifikāciju mēs, mēs jau esam apusējīgumu. Paldies. Eh, Sociāla demokrātu referents nav klāta. Devits Mārtiņš ir viņa aizstāv lūdzu. Paldies, un, protams, ka es piekrītu Danielam, ka šis ļoti ambiciozs un pamatīgs nolīgums abām pusēm. Sevišķi pozitīvi vērtēju to, ka esam panākuši vienošanos par valsts iepirkumu jautājumiem. Ja? 140 geogrāfiskās norādes arī aizsargātas tagad. Tas ir ļoti labi. Mēs ceram, ka arī TTIP uh, līgumā tiks uh, panākt līdzīgi vienošanās. Investīcija uh, sadaļa tika mainīta. Paldies jums par to. Mēs laši esam noslēgušies savas investīciju tiesu sistēmu. Pozitīvi vērtējam šādas izmaiņas, ja pat tagad mēs būtu balsojuši pret nolīgumu ar Kanādu, ja netiktu izmainīta šī sistēma, apelācijas sistēma. Un nu, ko es vēlos dzirdēt no jums? Ņemot vērā Kanādas pieredzi ar, ar naftā un ar investīciju dispūtu risinājumiem kopumā, uh, Vai mēs aizsargāsim tiesības regulēt? Vai mēs uh, izvairīsimies no ļaunprātīgām prasībām? Un uh, vai uh, eh, ASV neizmantos Kanādu kā, uh, kā mm, tādu vidutāju, lai uh, izvirsītu līdz pat Eiropas Savienību? Un vēl es arī pusdienās to pavaicāju, bet vēlos sacīt arī šeit, ielā konvencijas, ko jūs neesat parakstījuši par uh, kolektīvajām sarunām tā tālāk, vai Kanādā. Uh, tuvākajā laikā ratificēs šīs divas ILO konvencijas. Un vispēcot, tā, tā personiskāka piezīme. Nu, Lielbritānijā jūnijā tāds zīmīgs notikums gaidāms, ja nu Lielbritānija atstās Eiropas Savienību. Kā jūs domājat, vai tas kaut kādā veidā um, pasliktinās sita nolīgumu, vai tas um, mainīs kaut ko ratifikācijas procesā? Paldies, kā ir vārdā. Pats eh, kolēģiem no KR. Paldies, eh, kolēģi, paldies, ministrs kundze. Paldies, ka sniedzāt šo pārskatu. Paldies, ka uzturiet dialogu ar Eiropas parlamentu. Dialogs sākās par sit pirms kādu laiku, tagad tas turpinās ļoti labi. Vēlos uzteikt jūsu darbu. Arī mūsu komisāra Cecīlija Mālstroma, jūs te divas tādas jaudīgas eh, kundzes panākušas attiecīgi arī šo vienošanos par sita. Tagad tas ir jārealizē. and that is what I hope that we will be able to do. Maksimāli ātri jāratificē tagad tas viss, lai pilsoņi varētu plūt bagātīgus augļus. Varbūt ne visi te dzirdējuši, ka jūs tieši esat uh, atsākuši šīs sarunas, kuras piestrēgušas. Tas tāds ļoti labs precedents. Bet arī bīstams. Daži domā, ka varbūt durvis joprojām ir atvērtas. Kā, kā tad ir? Vai esat sākuši juridiskās sarunas ar valdību, vai viss ir nobeigts? Un eh, vai ir uzsākt eh, ratifikācijas gaita ar jūsu parlamentu? Paldies! Liberāļu eh, frakcija, lūdzu. Paldies! Teicamies redzēt šeit Bristolē pēc nesenās vizītes Kanādā. Mēs tiešām bijām ļoti silti uzņemti Kanādā pagājušajā mēnesī, jutāmies kā mājās. Nu, tas tikai stiprinās mūsu apņēmību, padziļinās mūsu strateģiskās un tirsniecības um, attiecības. Slidu nolīgums nav spēlēta Eiropiešiem, mums labāk piekļūt tirgiem. Un dažādi partneri Kanāda arī uzsvēra, kas viņuprāt ir svarīgi šī nolīguma kontekstā, jo sevišķi tirsniecības daudzveidošana, lai nebūtu liela manā atkarība tikai no ASV vien kāds līdz šim bijis, bet lai stiprinātos uh, Um, saites ar uh, mūsu kontinentu. Bija labi uzklausīt pašas pilsoņus. Iepazināmies arī ar, uh, um, tad, tad apzinājām mūsu alianses uh, svarīgumu un vitalitāti. To svēr visi, sākot ar studentiem, beidzot ar hokeja spēļu apmeklētājiem un, un uzņēmējiem, valdības pārstāvjiem gal galā visi izteica mums visdziļāko līdzjūtību par teroraktiem Briselē kluso minūtes tikai vērotas un visā citādi izteik, tiek izteikts atbalsts um, mums un Eiropiešiem kopumā. Vēlos uzteikt jūs un Trudau kungu par uh, ļoti progresīvu vadību. Nu, ļoti tāds uh, svarīgs un vitāls uh, svaiga gaisa melks. Ja mēs pasakojam līdz tam, kā, kas seko, kas notiek uh, ASV vēlēšanu kampaņā, ne tikai runājot par tirzniecību un tā, bet arī par bēgļiem, nu, bēdīgi paliek. Tā kā uh, Nu, jūs dodat tādu labu uzāvienu, kas būtu jāizmanto. Eh? Un cerams, ka ar jūsu palīdzību novērsīsim vienu no svarīgākajiem šķēršļiem - investīciju aizsardzības nodaļu. Es saprotu, ka darbs pie tā nu, jau notiek, un um, tā, cerams, ka iznām, nonāksim pie progresīva iznākuma. Nu, ceru, ka pilsoņi uzņēmējiem VU maksimāli drīz gūs labumus no uh, šī nolīguma, no šīm sarunām. No spēlēsim savu lomu šeit parlamentā, mēģināsim nodrošināt, lai uh, līgums stāsts spēkā maksimāli drīz. Interesanti, ko jūs domājat uh, no kontaktiem ar citiem partneriem, es sevišķi tāju balstīm, kā jums ir, kāds jums iespējas radies? Dzirdēju, ka mūsu rumāņu kolēģi un draugi varētu uzlikt veto šim noliegumam, nu, uh, kā, kā jūs uz to visu skatāties? Paldies! Minēvis kundze apvienot to kreiso vārdu. Thank you, Mr. Chair. Paldies. Eh. Paldies, ka ieradāties un uh, prieks bija uzklausīt jūsu pārdomas un, uh, un uh, jūsu valdības uh, idejas. Es pārstāvu vienotos um, kreiso frakciju, kas ir vienīgā grupa parlamentā, kur arī vienlīdzīgi pārstāvēt vīriešu un sievietes. Vienīgā grupa mēs tāda esam. Vēlos izteikt jums tādu abrīnu un, un, un um, atbalstu arī uh, sarunas par siti nav tās vienkāršākās, tās vēl nav noslēgušās, vēl jums veiksmi. Jāsaka, ka trūkst tiešām caurskatāmības uh, šajā procesā sarunu gaitā. Ja? Un mēs neesam līdz galam pilnīgi informēti par citu saturu. Daudzkārt nāks dzirdēt kritiku, ka cita nenāks par labu nec Kanādas, nec Eiropas pilsoņiem. Šis nolīgums nāks par labu tikai lielajām multinacionālajām kompānijām, jo tās jau gan izcietušas cauri visu, ko vēlējās šajā sarakstā. ISDS kontekstā notika līdzīgi. Tagad ir runa par šo tiesu sistēmu investīciju aizsardzībai, bet tas atkal nāks par labu tikai lielajām kompānijām. Un savā ziņā nu, to varētu saukt tikai par tādu caurumu aizlāpīšanu, teiksim. Mēs no nafta kontekstā jau zinām, cik šī sistēma sarežģīta un dārga. Miljardus tā var izmaksāt. tiesības eh, uz regulējumu atbilstošā sistēma netiks eh, nodrošinātas. Vajadzētu ieklausīties tomēr eh, vēlētāju sacītajā. Ja? Uzņēmēju balsīs. Tas tiek ignorēts. Līgums stāšoties spēkā 17. gadā. Pirms pilsoņiem būs veikuši pilnvērtīgas konsultācijas. Kādēļ nevarētu pagaidīt? Paldies! Paldies! Žadokungs zaļo vārdā. Tu esi tre feminist. Jā. Mēmo feminisma. Bet, nu, jāsaka, arī manam feminismam tomēr ir kaut kādi ierobežojumi, nu, tīri fiziski šajā gadījumā. Liels paldies, ministrs kundze. Pievienošos Maričai. Sakot, ka pasaules politiskā aina Un jūsu valdībai stājoties pie varas ir pilnīgi noteikti kļuvusi gaišāk. Te es runāju gan par jūsu valdības sastāvu, gan citam. Un, un tad šķiet, ka, nu, te tāds zināms liberālisms tomēr pastāv. Nu, es gan jāsaku, ka man ir viedoklis. Uh, par eh, to, kas te tika teikts. Nu, tas, ka brīvtirzniecība radot tālāk izaugsmi, veicinot iepirktspēju un tam līdzīgi, nu jāsaka, tas nevienmēr ir tā. Nenoliedzami ir tādi sektori, kas gūs labumu no brīvās tirdzniecības, ir citi, kas no tā cieties, ir iedzīvotāji, kas eh, gūs labumu un būs arī iedzīvotāji, kas no tā cietīs. Tāpēc domāju, ka debats par brīvu tirdzniecību eh, nu, ir jāsāk ar šādām patiesībām tālāk pāris lietas. Jūs minējāt vienošanos par investīcijām. Nu, jāsaka, es joprojām neesmu eh, atradis to labāko risinājumu. Tagad šis uh, eh, ISS varbūt labāks nekā ISDS, bet jāsaka, es neesmu dzirdējis nevienu argumentu, kas pamatotu, kāpēc šobrīd starp Eiropas Savienību un Kanādu būtu vajadzīga kaut kāda papildus paralēla arbitrāžu sistēma, tā, kas jau pastāv. Nu, ja ir kāds Kanādas uzņēmums, kas sūdzas par situāciju Eiropā, nu, nezinu, vai tad tas ir kaut kāds, nu, kaut kāds tāds mm, precedents bijis, tāpat nāc dzirdēs arī otrādi. Un Tāpat laikā apmēram 5 miljārdi dolāri ir vajadzīgi, lai, piemēram, Kanāda nomaksā dažāda veida kaitējumus, kas šādu arbitrāžu procesu rezultātā ir piešķirti uzņēmumiem, nu tad tādā gadījumā es vienkārši nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Nu, piemēram, par veselību runājot, tur jums taisnība, jā, bet nolīgumā taču, eh, nu, tad paredzēts, ka medikamentu cena pieaugs. Un Tāpat laikā jūs teicāt, jūsu ministrs taču teica, ka viņš mm, veiks zināmas kompensācijas, lai apdrošināšanas uzņēmumi varētu šādu veidu medikamentu cenu pieauguma nosegt. Paldies, Žadā kungam! Izteicās ēnu referentu, un tagad septiņi citi deputāti lūguši vārdu. Arī jūs aicinu pieturēties pie divu minūšu termiņu. Protams, raksts ir slēgts. Moskala kundze pirmā. Paldies, arī es vēlos eh, izteikt pateicību jums par to, ka ieradāties un uzrunājāt mums. Eh. Un eh, man prieks redzēt, ka sievietēm uzticēt atbildību par tirzniecību. Ceru, ka tas labvēlīgi ietekmēs um, dažādu sarunu gaitu un uh, starptautiskās tirzniecības stāvokli kopumā. Un tas palīdzēs arī dzimumu līdztiesības jautājums arī izcelt tā, tādā prominentākā pozīcijā, varbūt nekā līdz šim. Bet domājot par uh, jūsu ap aprakstīto nolīgumu, sitam vēlos sacīt. Lūk, um, tirgus ekonomikas status piešķiršana Ķīnai. Un nu, Kanādas valdība ir pret šādu status piešķiršanu. Nu, tā ir izstāsts, ka Eiropa var, um, tomēr ir uh, pār, bet uh, kā tad cīnīties pret uh, ķīn, ķīniešu uzņēmumu un piekopto dempingu? Un kāds būs um, brīvā tirgus uh, ekonomikas uh, status piešķiršanas eh, konsekvences. Un kā jūs aprēķināt zaudējumus, kas rodās dempinga rezultātā, kā jūs eh, sadarbojaties ar partneriem, tikai mums pat ir ASV, kā tad eh, PTO kontekstā to risināt? Paldies! Almēnes kundze. Paldies! Ja pirmām kārtām gribu teikt, ne jau mēs vēlamies kritizēt brīvās tirnestības nolīgumus, nu, ka tāpēc mēs esam pret kaut kā Kanādu, nē. Ne Nav arī tā, ka mēs, nav nu, arī tā, ka mēs nemīlētu ASV un tāpēc, nu, vēlamies tur kaut ko norādīt vai ko nē. Tas ir kaut kas tāds, kas jāpasaka no pašiem, sākum, no pašiem sākumiem, jo tam nav pilnīgi nekādas attieksmi pret iedzīvotājiem vai valsti vai kaut kā tam līdzīgi. Man ir trīs konkrēti jautājumi eh, tas ir saistīts arī ar Žadokungu teikto, nu, piemēram, šis īsis strīdus noregulējuma mehānisms. No Eiropas puses raugoties, šis nu, jāsaka, ir tādi, tādi tiesneši, kas saka, lūk, šis instruments nav, nepiedāvā tādu ietvāru, kas starptautiskā veidā ļaus nodrošināt šādu tiesas procesu. Kā tas tiek interpretēts Kanādas līmenī? Un otrs jautājums par šo pašu tēmu. Uh, Kāda veida argumenti ir jūsu, no jūsu puses attiecībā vai iebildumi pret Eiropas Savienības tiesu sistēmu, kas liek jums eh, attaisnot šādu papildus instrumentu pieprasīšanu un izveidošanu? Nākamais jautājums. Jūsu saiknes ar Eiropu. Nu, protams, standartu ziņā esam pietuvināti, bet savā ziņā jūs esat pietuvinātāki arī ASV. Šai ziņā vairāk kā 40 tūkstoši ASV uzņēmumi darbojas eh, ASV teritorijā. Vai jūs domājat, ka SETA? Uh, ja CETA šajā gadījumā piedāvās arī nu, atvērtas durvis Eiropas uzņēmumiem, tā lai tie varētu būt labumu no tām, piemēram, eh, no tiem nolīgumiem, ko jūs esat noslēguši arī ar ASV. Tālāk, nu, šeit ir zināms saruna modelis. Daudz esam kritikas dzirdējuši. Nu, pirmām kārtām eh, šis pozitīvais vai negatīvais saraksts. Šobrīd uh, PTO kontekstā pārsvarā tiek strādāts ar pozitīviem e, sarakstiem, respektīvi tiek pateikts tas un tas un tas, izņemot kaut ko. Bet tad iznāk, ka tagad ir vēlme strādāt pie negatīvi, negatīviem sarakstiem, respektīvi liberalizēt pilnīgi visu, izņemot kaut ko. Kāpēc jūs aizstāvat šo mm, liberalizēšanas modeli? Paldies! Nākamā runātāja. Paldies! Vai... Um, Pateicos ministrs kundze jums par sniegto uzrunu. Tiešām priecājos jūs šeit satikt Briselē pēc mūsu vizītes Otavā. Un nu, kolēģi jau izteicās, ja aprakstīja, kā mūsu delegācija tur gāja. Nu, lieliski gāja tiešām. Paldies jums vēlreiz par atbalstu, ko sniedz viskanāls kolēģi, tā kā tā arī jūs. Un arī par līdzjūtību, ko izteicāt pēc uh, uzbrukumiem Briselē. Bija diezgan tāda nepatīkama sajūta būt tik tālu prom no mājām tajā laikā. Mani kolēģi deputāti, kas bija līdz šā delegācijā, vismaz, vismaz tie, kas piedalījās tie sanāksmes, kas mums bija ar jums, nu, vairums tomēr piedalījās, ja? būs eh, jau sazīmējuši jūs ar tādu ļoti enerģisku profesionālu, kas vēlas panākt to, lai sita tiktu ratificēts un maksimāli izstātos spēkā jūsu valstī, bet citi, nu, dažiem kanādiešiem, eh, nu, ir nedaudz citā tieksme pret citi tomēr. Nu, ir, Eiropā esam dzirdējuši rūpes par valsts pakalpojumiem, par šīm manītajām apelācijas procedūrām, par darba tiesībām. Un jāsaka, ka šīs bažas izskan arī otrā Atlantijas okeāna krastā, kā par to pārliecināmies tiekoties ar Kanādas arobiedrībām un pilsoniskām sabiedrībām, un kā to ir paudušas arī Eiropas eh, arobiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Turklāt citi ir vairāk citi elementi, kas varbūt kanādiešiem eh, izraisa lielākas bažas. Un nu, vēlos dzirdēt, ko jūs par to domājat. Ja? Jo savā ziņā šajā nolīgumā izcinām nelīdzsvarotība. Viens piemērs ir um, patenta um, termiņi zālēm. Lielajām farmakoloģiskajām kompānijām te izdevās izsist cauri savas vēlmes, bet uh, nu, vairumam Kanādas pacientu tas varbūt nenāks par labu. Viņi tie paļaujas uz bezrecepšu zālēm, ģeneriskajām zālēm. Jā, jums ir mm, Nacionālais veselības dienests, bet katrā ziņā šāda eh, zāļu sistēma nav gluži tāda tik, tik laba, kā, kā mēs gribētos, un eh, Kanādas sabiedrība gadījumā to neiztēra kā problēmu. Paldies, priekšsētājs saka, ka, ka nevēlas nevienu diskriminēt, bet tomēr jābeidzināt. Nākamais runātājs. Paldies! Mums veic jūs mūsu vidū. Eiropas Savienība un Sveitiem vienojušies par tirdzniecības nolīgumu, nu tā nav nekāda fantastika. Ja mēs nevaram vienoties savā starpā, tad ar ko mēs vispār varētu vienoties? Ar ko mēs varētu sēsties pie sarunu galda vispār? Un nu, man tiešām prieks, ka šis nolīgums būs kā padziļināts uh, starptautiskās tirdzniecības nolīgums un galvos kā tāds standarta nolīgums ir citur pasaulē cerams. Bet, uh, lūk, kas man satrauc, ne, varbūt ne pašā nolīgumā, bet, bet uh, vispār. Uh, veids, kā tika noslēgts šis nolīgums. Nu, kolēģis savā ziņā to pieminēja. Pērn gan Eiropas Savienība, gan um, Kanāda mm, kā vienojās par kaut kādiem uzstādījumiem, sarūkojās, jūs sāk strādāt, pēc tam konstatēja, nu, kaut kā nesanāk, kaut kas būs jāpērskata. Un uh, nē, es teiktu, ka kaut ko uzskata par neiespējumu, līdz, tam, līdz tas notiek. Uh, Bet dzirdēju tās reizes, ka kalēji, kanādieši saka, nē, nē, nē, kamēr sistēma strādā, kāpēc tur kaut kas būtu jāmaina un tā. Un mums ASDS sistēma, aplāca sistēma labi strādā, kāpēc tad eh, tā jāmaina un jāķers klāt pie kaut kā jaunu, bet pēkšņi jūs esat uh, uztaisījuši pierēt par 180 grādiem un uh, nu, tas ir uh, tādus te dīvaini. Tas rada iespēju, ka Eiropas Savienība šajās juridiskajās kolīzijās ir kaut ko tur izsitusi cauri. Atšķirībā no maniem kolēģiem, es eh, tomēr ceru, ka amerikāņu kompānijas arī varēs izmantot šo nolīgumu, lai piedāvātu savus pakalpojumus. Jā, es vai kompānijas vēlas darboties pēc šī nolīguma augstiem standartiem, tad tas nekādā ziņā mums nenāks par sliktu. Tas palīdzēs mums savas idejas arī popularizēt Amerikā. Nu, man liekas, iespējas, ka Sīta ir daudz tālāk par nafta nolīgumu. Varbūt jūs varat paskaidrot īsti, kādas ir svarīgākās atšķirības starp Sīta un nafta nolīgumiem. Paldies! Jā, vielen dank, Frau Ministra. Paldies, ministrs kundze, man tiešām prieks, ka esat ieradusies, eh, esat pieņemši ielūgumu. Mēs apliecinām par to, ka starp Kanādu un Eiropas Savienību ir tiešām ļoti labas un īpašas attiecības, eh, kas abām pusēm ir svarīgas. Un neskatoties uz to, mums ir kāda būtiska problēma. Nolīguma noslēgums eh, sakrīt ar diskusijām, kas Nu, tagad rīt pēc šī nolīguma beigām, ja? Nolīgums tikai ir pabeigts un tad sākas diskusijas. Nu, tādēļ eh, šeit ir daži sēdīgi punkti joprojām, arī pēc eh, kā saruna noslēguma, kas daudziem īsti neiet pie sirds, kas no politiskā viedokļa raugoties ir eh, pretrunīga investīciju aizsardzība šī jaunā sistēma, kas tiek piedāvāta, izraisa daudz jautājumus, vai tā tiešām strādās kā tā, kā tā ir iecerēta. Par to ir bijušas plašas diskusijas, vai vispār ir nepieciešams šāds arbitrāžas iespējas valstīs ar labām tiesiskajām sistēmām, vai tā, tas ir nepieciešams. Kas tad pasaulē mainītos, ja tā nebūtu? Un varbūt varētu ievērst šo stand still principu un ar to arī pietiktu. Tāpat jautājums par starptautiskās darba organizācijas standartiem un konvencijām, kāpēc tās vēl nav ratificētas jūsu valstī. Jautājums nu, ir, lūk, principiāls, principā. Jūs zināt, ka varbūt parasti tā nenotiek, bet ņemot ja vērā mūsu īpašās attiecības ar Kanādu, kas ceru, ka arī tādas saglabāsies, vai jūs prāt, varētu būt iespējams un būtu jēdzīgi tomēr vēl papildināt šo tekstu ar atsevišķiem grozījumiem, ņemot vērā sekošās politiskās diskusijas, vēl ko jūs precizējums varbūt tur vajag? Nu, vismaz uh, Daži šī teksta elementi nu, daudziem nav īsti pieņemami. Es jau pieminēju atsevišķus jomas. Nu, un pamatā vai jūs esat gatavi padomāt šādu iespēju, ņemot vērā kritiskās diskusijas Eiropā, kuras sākušās pēc tam, kad lauvas tiesa šī nolīguma jau ir noslēgta. Paldies! Šodien, Karolīna! Jūs paldies tālāk, Karolīna! Dankeschön, willkommen, Frau Minister. Paldies, eh, sveicinu jūs, ministrs kundze. Mm, priecājos, ka esat mērojis šo tālo ceļu no Kanādas un ieradusies pie mums. Var pievienoties kolēģis sacītajiem. Eh. Tiešām eh, atsevišķās jomās pastāv zināmas problēmas. Mums jāņem vērā pilsoņu paustās bāžas. ISDS sādaļā ir zināmas problēmas. Jau februārī mēs uzsvērām, ka jā, cits nodaļas jau tikai kārtībā, bet šeit jau gan ne. Nu, arī man jautājums līdz ar to, vai gala beigās jau parlaments pieņem um, lēmumu, jā vai nē, vai pastāv iespēja kāds trešais ceļš, teiksim, ka šo sadaļu, par ko mums ir tiešām liels uh, bažas un um, neskaidrības, ka, ka tā šī sadaļa vēlreiz tiek pārskatīta, nebūtu šāds trešais ceļš, tā sacīt. Nebūtu tā, ka mums uh, jānoroka viss nolīgums, bet, bet šī jādara. Paldies! Muchas gracias, prezidente. Lielas paldies, priekšsādētāji. Labu pēcpusdienu visiem. Ministrs kundze jums tāpat. Gribēju teikt, ka ārkārtīgi priecājos, ka esat varējis ierasties pie mums šo pēcpusdienu. Es nebiju gan delegācijā attiecībām ar Kanādu. Nebija arī šajā apmeklējumā, bet domāju, ka tas tomēr ir ļoti vērtīgi, ka, ka tagad beidzot Kanāda lūk ir nonākusi pie šādas līdzīgas, līdzīgas sadalījuma starp dzimumiem valdībā, un tas nav maz. Un tas, protams, mūsdienu pasaulē ir ārkārtīgi svarīgi, kas attiec starptautisko tirniecības nolīgumu, ko nu pat finalizējām. Nu, darbs pabeidzies pie tehniskiem aspektiem. Nu, kā zināms, turpinās sarunas ar ASV. Tāpat tiek atjaunināts nolīgums arī ar Meksiku, Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz progresu, kas varētu tikt panāts darbā pie šīm nolīgumiem, un kā tas varētu ietekmēt Kanādas nolīgumu? Cik lielā mērā tas varētu dot tālāku grūdienu nolīgumiem, kas ļautu varbūt labāk mums skatīties sejā globalizācijas problēmām. Viktorijas jautājums no jūsu puses, ministrs Konza. Jūs taču zināt, ka ir viena tāda ir problēma, viena neliela maza tehniska problēma, bet tāda pastāv Rumānija, Rumānijas parlaments un valdība, visi ļoti labvēlīgi noskaņot pret ratifikāciju, mana delegācija tāpat ir apņemības pilna uz to, un vai mēs varētu tad redzēt, nu, virzoties priekš jūsu solījumu izpildē, at, tātad atvi, atteļot vīzu režīmu Rumānijas pilsoņiem, jo tas ir svarīgs jautājums, ņemot vairāk ratifikācijas process, jā, nu, jāvirza arī caur nacionāliem parlamentiem. Paldies, ka tik īsi visus jautājumus. Ministras kundze, jums iespēja atbildēt uz jautājumiem. Lielas paldies! Paldies par cik man laika dots? 10-15 minūtes. Daudz jautājumu dzirdēju. Priekšsēdētājiem būs vien jāpagaida. Jā, jā, prezidents lai gaida, lai priekšsēdētājs gaida. Nav jau pirmā reize. Un tātad pirmām kārtām liels paldies visiem! kas ir tik ļoti iesaistīti šais debatēs. Paldies, ka esat šeit. Un mani pārsteidz kontaktos ar Eiropas parlamentiem tas, cik jūs lielā mērā pievērsušties koncertēt, cik daudz zināt par šo nolīgumu. Droši vien nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, kas man tika uzdoti, jo to bija tik ārkārtīgi daudz, bet centīšos varbūt pieskarties tam biežāk atspoguļotajām tēmām, un ja nu ir kāds jautājums, kas palicis neatbildēts, tad lūk, vēstniekungs, pamājiet vēstniekungs, Kostelo kungs, eh, eh, mūsu vēstnieks Eiropas Savienībā pilnīgi noteikti ir eh, gatavs atbildēt uz, gatavs kontaktiem ar jums. Tas mums visiem ir ļoti svarīgs jautājums, un tāpēc varu jums teikt, ka lūk, arī e, Kanādas pārstāvniecības darbinieki noteikti būs gatavi uz tiem atbildēt. Sākumā man turklāt neizdevās arī iepazīstināt jūs ar kādu, ko daudz no jums ir pazīst. Lūk, Stīvs Rahols, viņš sēž man blakus, galvenais saruna vedējs. E, Mauro gan laikam nav klāt šobrīd. Nē, lūk arī viņš. Slavenais Mauro. Tik daudz esmu dzirdējis par Mauro jūsu sarunu vedēju puses vadītāju. Droši vien, ka mēs tiksimies vēlāk šodien sarunās. Gribu turklāt teikt, ka papildus Kanādas valdības grupai šeit klāt ir arī citi kanādieši šobrīd bārlaus no kanādiešu padomes. Šķiet, ka klāt ir arī lauksemnieki no Kanādas, jā, lūk, māja ar roku, lieliski. Paldies, ka sakot līdz šiem procesiem tik cieši. Tālāk. Par pieminētajiem jautājumiem iesākumā gribu runāt par vienu vispārīgu raksturu jautājumu, par ko izteicās vairāk jautājumu uzdevēji. Varbūt varam sarunu sākt ar to, ka var teikt, lūk, reizēm kanādieši un eiropieši eh, vēlas runāt aci pret aci, bet beigu beigās tas kļūst kāds tango trījiem. Nu, varbūt nevajag šo attiecību par tādu pat, šīs attiecības par tādām pataisīt. Es tiešām gribētu jums lūgt tajā brīdī, kad jūs domājat par Kanādu, atcerieties par vienu. Viens no tiem lieliskākajiem elementiem, kas ir, kas ir Eiropas Savienības izpētē, Eh, raksturē ir, tā, ir viņa izpratne par nacionālo suverenitāti un respekts pret to un nāciju valsts eh, suverenitātes cienīšana. Un Kanāda ir suverēna, neatkarīga valsts. Mēs, lūk, pastāvim jau 150 gadus, eh, nākamgad būs šī jubileja gara, plaša vēsture, kur esam pieņēmuši neatkarīgus starptautiskus lēmumus ne tikai par tirniecības nolīgumiem. Es iepazinās tā jūs jau ar Danu Kostello kas ir ēsvēstnieks no Kanādas šeit. Viņš bija galvenais eh, ierēdnis eh, dienestā ļoti slavenam kanādietim, kas manā amatā bija pirms mani, Bils Grējams. Viņš bija aizsardzības ministrs. Toreiz pieņēmām eh, lēmumu, piemēram, nepiedalīties Irākas karā. Uh, Mēs esam neatkarīgi, pieņemam paši savus lēmumus, un tieši tāpat rīkojamies arī attiecībā uz tirniecības nolīgumu. Šis nolīgums ir nolīgums starp Kanādu un Eiropas Savienību, nevis Eiropas Savienību un vēl kādu citu trešo pusi. Esmu Kanādas tirniecības ministra, un es tiešām vēlētos, lai jūs respektējat faktu, ka mēs ierodamies pie jums kā atsevišķa neatkarīga valsts, faktiski 11. lielākā valsts pasaulē, G7 līdzdalībniece. Runājiet ar mums un tikai ar mums. Mēs jūs respektējam. Tik uzdot daudz jautājumi par. Mm, nu, jā, jūs droši vien brīnoties, par ko es tagad domāju, tas tā kā tāds lielais nepieminētais punkts. Daudz tika runāts par investīciju sadaļu. Varbūt pāris jautājumu no labējiem spēkiem prasīja, vai e, šīs grozījums investīcijas sadaļā patiešām ir vajadzīgs. Tad bija jautājumi par to, vai tā ir pietiekami pamatīga šī sadaļa, lai, atta, lai atvieglotu tās bažas, kas varētu iedzīvotājiem rasties. Tad trešā jautājumu daļa bija par to, vai vispār ir šāda investīcija sadaļa vajadzīga. Nu tad ļaujiet man atbildēt uz visiem šiem jautājumiem kopā liekot priekšā šādu argumentu, kas e, atbalsta šādu investīcijas sadaļas pastāvēšanu. Jāsaka, es visai kaismīgi mēdzu runāt par šo jautājumu, tas man stūp pie sirds. Es uzskatu, ka tas ir liels sasniegums, tas ir tāds pirmais startotiskais precedents un viens no iemesliem, nevienīgais, bet viens no iemesliem, kas runā par labu šādu veidu sadaļai, ir tas, ka šāda investīcija sadaļa ir jāpārvērš par realitāti. Kāpēc ir vajadzīga investīcija sadaļa? Uh, Pirmkārt, ļaujiet mums norādīt, jūs droši vien visu to arī zināt, jūs strādājat ar šiem jautājumiem. Jūs esat tie, kas vispār to visu izgudroja pirmkārt. Bērns, kas sēž man blakus, bija ar, ar saviem tautiešiem, bija tieši tas, kas nāca klajā šo investīciju sadaļas ideju. Mums tā ir vajadzīga tāpēc, ka tirdzniecības nolīgumi visā to plašākajā izpausmā, izpausmē nevienmēr pakļaujas Nacionālo tiesu jurisdikcijai. Mēs slēdzam nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Savienību un ir vajadzīga kaut kāda tāda struktūra, kam ir autoritāte, kam jurisdikcija pār visām tām prasībām, kas izriet no šī nolīguma kā tāda. Jo ne viss ne visi atsevišķie aspekti vienmēr var, ir tādi, par kuriem lēmumu var pieņemt nacionālās tiesas. Nu, protams, varētu teikt, ka, lūk, mums taču ir arī PTO šādiem gadījumiem, vai tad nevaram pieturēties vienkārši pie šī, šīs struktūras. Kanādai ir ļoti plaša pieredze darbā ar PTO bijām plaši iesaistījušies pēdējo dibināšanā, mēs ticam tai kā struktūrai, aktīvi tajā darbojamies un aktīvi arī izmantojam strīdus risināšanas procesu šai organizācijā. Kā jau jūs varbūt novērtojat, mūsu lielākās tirniecības attiecības, protams, ir ar ASV. Viņi ir lieliski tirniecības partneri, bet arī diezgan tādi skarbi, strikti partneri, un līdz ar to līdzdalība PTO ir efektīvs veids, kā atrisināt visu veidu diskrimināciju, eh, starp, eh, kas varētu tikt eh, vērsta pret Kanādas uzņēmumiem. Mums jau ir PTO nolēmums decembrī vien par šādu veidu lietu, bet, jautājum, bet jautājums ir par to, ka PTO runā par vienas un otras valsts strīdus noregulēšanu, respektīvi strīdus noregulēšanu starp divām valstīm, un tas viss ir ļoti labi līdz brīdi, uh, līdz brīdim, kamēr kāda veida iekšzemes strīds tiek pacelts valsts līmenī. Bet pēc tam tas kļūst par politisku lēmumu, tas ir politizēts strīds. Un kā tirniecības ministra var jums teikt, lūk, ko? Ne visa veida komerciāla rakstura strīds ir pelnījis to, ka tas tiek pacelts politiskā līmenī, un e, tam nav jākļūst vienmēr par politisku jautājumu, kas tiek risināts valsts pret valsts līmeņa attiecībās. un domāju, ka līdz ar to ir ļoti vērtīgi šādu investīciju sadaļu atvērt. Par šo konkrēto investīciju sadaļu runājot. Kāpēc es kā progresīva tirniecības ministra, kāpēc mūsu progresīvā valdība atbalsta šo sadaļu? Nu, pirmām kārtām šī tiesība uz, tiesības uz regulējumu. Šīs tiesības tiek patiešām iestrādātas šai sadaļā, stingri noteiktas daudz spēcīgāk nekā jebkādos citos investīciju uh, klauzulās un nolīgumos. Šai nolīgumā skaidri un gaiši teikts, ka peļņas zaudēšana pati par sevi nedod tiesības atsaukties uz investīciju sadaļu. Nolīgumā turklāt skaidri un gaiši pateikts, ka valstīm ir tiesības mainīt subsīdiju režīmus. Tātad arī tas automātiski nedod iespēju atsaukties uz investīciju sadaļu. Nolīgumā skaidri turklāt teikts arī, ka parāda noregulējuma gadījumi, tā kā tas, piemēram, bija 2008. gadā, tā no nu es nevaru tā, nu, ne, neļauties Kanādas lepnumam un neatgādināt, ka mums tas nebija vajadzīgs. Mēs tā tad, nu, faktiski ticam, val, valdības spēja noregulēt tādas lietas, bet arī tas ir jautājums, par ko vajadzīgs domāt, un no līgumā skaidri un gaiši teica, ka parāda noregulējums nav pakļauts, nav sasaistīts ar investīciju sadaļu Esmu dzirdējusi paustas bažas arī par to, vai šāda investīcija sadaļa ļautu uh, panākt to, nu, vai nebūtu tā, ka tā novērstu iespēju valstī izveid, izvēlēties kādu jomu, pakļaut eh, valsts kontrolē, kad, kad privāta joma. Tā nav, to es jums varu pateikt. Es saprotu, ka joprojām ir zināmas bāžas, par, kas saistīts ar šo veco ISDS modeli, bet te vēl gribētu jūsu, nu, jūs nomierināt valdību, demokrātiski ievēlēt valdību tiesības nakt klajā ar regulējumu šai nolīgumā ir paredzētas. Tas tiek noteikts ļoti spēcīgos veidos, kas ir tāds bezprecedenta gadījums salīdzinot ar citām investīcijas sadaļām. Turklāt arī te ir vairākas atsauces, uz kurām gribētu norādīt, respektīvi arbitrāžas process, ko nosaka ar šo nolīgumu ir viens no tādiem svarīgiem elementiem. Ar to mēs, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs veidojam kopā. Tas tiešām ir tāds fantastisks panākums. Mēs radām kaut ko, kas līdz šim nekur nekad nav pastāvējis. Tātad ar šo jauno arbitrāžas procesu, jeb šķīrēties tro, procesu, mēs nosakām, nu, zinām, šķīrēties nešu nevis tādus, kas praktizē regulāri komerces tiesības, bet kas ir iekļauti zināmā sarakstā, viņi lūk ir tur pieteikšies, vienkārši lūk, ar to mēs nodarbojamies. Uh, Un šie šķīrē tiesneši faktiski darbojas tādā kā panelī, risina konkrēto procesu, un viņi tiek atlasīti pēc nejaušības principa, tos neatlasa strīdā iesaistītās puses, un tas nav maznozīmīgi. Un visbeidzot, būs arī vēl viens process To mē, pie tā mēs vēl strādājam, jo tas nozīmē, ka nevien, nevien, no, ne, nebūs tā, ka šīs šķīrēsties notiks viens pēc otra, katrs process atsevišķi, bet būs arī kaut kāda veida iespēja eh, tādus kopsavilkumu sniegt. Es saprotu, ka arī šajā grupā, šajā zālē šobrīd, kā jebkurā kanādiešu grupā, ar ko esmu spriedusi, vienmēr būs um, cilvēki, kas būs pret. Kaut gan jāsaka, arī mūsu parlamentā ir milzīgs atbalsts, un arī valsts ir milzīgs atbalsts šim nolīgumam. Bet vienmēr būs cilvēki, kas nevēlēs atbalstīt šādu veidu tirniecības nolīgumus. Un punkts uh, un vienkārši vēlos jums lūgt visiem atbalstīt šo CETA. Es vēlētos labprāt panākt vienprātīgu mm, jūsu parlamentu atbalstu, bet tiem, kas atbalsta tirzniecību kopumā, bet tāpat laikā vēlas, lai būtu progres, progresīvas vienošanās. Un tad jāsaka, šīs nolīgums tiešām ir tas pats labākais, ko iespējams panākt. Šīs nolīgums, šīs panāktais rezultāts radīs milzīgi lielisku labu precedentu tālākajiem progresīviem tirzniecības nolīgumiem. Tas būs posms tālākai attīstībai. Un ja mēs ticam, ka investīciju sadaļām ir jātop uzlabotām, nu tad eh, ar runāšanu vien mēs nepie kā nenonāksim. Ir nepieciešams patiešām nolīgums noslēgt kaut kādu darījumu, noslēgt sarunas par kādu šādu sadaļu, lai varētu visu kopējo sistēmu virzīt uz priekšu. Tāpēc es domāju, tiem, kas domā progresīvi, tiem ir jāatbalsta šis, šis nolīgums, šis eh, kompromiss. Te tik runāts par um, starptautisko darba organizāciju un darba noteikumiem. Mēs eh, ar nepacietību gaidām šīs jaunās struktūras izveidi, kas paredzēta no, šajā nol, nolīgumā darba tiesību jomā. Es redzu, ka te jums daudziem kolēģiem ir plaša pieredze šai darbā. Mēs eh, ar nepacietību gaidām iespēju šādu struktūru veidot saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Attiecībā uz šīm konvencijām Kanāda jau praktizē šo konvenciju, visu astoņu konvenciju noteikumu īstenošanu. Nu, gribu uzsvērt šajā gadījumā vēl to īpašo lomu, kas ir manai valdībai šajā ziņā. Mēs ticām arotbiedrībām. Pirmie divi likumi, ko mēs pieņēmām savā valdībā, un nu, piecus mēnešus esam pie varas grožiem, pirmie divi likumi bija tie, ar ko atcēlām visa veida mērus, ar ko vēršas pret kolektīviem darba līgumiem un darba līgumu slēpšanas sarunām. Esam uh, oficiāli parakstījušies zem sešām konvencijām, starptautiskajām kas, kad ar noslēdz konvencijām, ja SDO 7. tiks parakstīta līdz, līdz eh, jūnija beigām, un 8. arī grasamies ratificēt. Bi jāsaka, daudzas citas no lielajām valstīm ir, nu, netik čakli ir parakstījušās zem visām šīm konvencijām, vienkārši, lai mums rastos priekšrats. Gribēju vēl savā uzrunā pieskarties arī jautājumam, ko uzdeva kolēģis no Rumānijas, manuprāt, tas nav maz nozīmē. Un Bulgārija arī, protams, bet jūs, protams, pats no Rumānijas esat, vai ne tā? Uh, Un es atvainojos, es droši vien nenonākšu līdz Ķīnas lietām. Ļoti gribu atbildēt uz, jūt, jau, uz jūsu jautājumu, jo es faktiski es um, Toronto pārstāvu jūsu minēto kustību. Šo konkrēto Itālijas uh, reģionu. Un cik labi, ka varēšu pēc tam teikt, ka es eh, parlamentā lūk runāju itāliski ar itālijas deputātu, bet Rumānija un Bulgārija tā tad atgriežos pie tā. Kā jūs labi zināt, esam apņēmušies strateģiskies partnerības ietvaros sasniegt mērķi, nodrošināt bezvīzu ceļošanas režīmu starp ES un Kanādu. Tā ir, tas ir nopietni, tā ir nopietnas apņemšanās un saistības par mūsu valdību ir zem tā parakstījusies. Mēs zinām, ka vēl tas nav noteikts attiecībā uz Rumāniju un Bulgāriju Mēs strādājam pie tā, daram to visai enerģiski, un jūs zinat, ka ir notikušas sanāksmes, šobrīd notiek darba sanāksmes pie šiem jautājumiem, mēs turpināsim šo darbu. Es esmu, kā jūs zinat, tirniecības ministra un nevis imigrācijas lietu ministra, kas skata šo konkrēto jautājumu, bet es ļoti labi zinu, kādas ir jūsu rūpes. Es nodošu jūsu vēstī viņiem, teikšu, ka jūs pieminējot šo jautājumu un mudināšu viņus vēl enerģiskāk turpināt darbu tālāk. Viss man vairs nav laika, vēl tikai pāris, vēl tikai pāris teikumu. Noslēgumā gribētu pateikt kaut ko tādu pozitīvu. No vairākiem deputātiem dzirdēju viedokli, kam varu piekrist pilnībā. Un tas ir šāds Ja Eiropa nevar noslēgt līgumu, nolīgumu ar Kanādu un Kanāda nevar slēgt nolīgumu ar ASV, tad ar ko vispār mēs varam kādus līgumus slēgt? Nē, nu dien. Es domāju, ka tik daudzās pasaules daļās pastāv bažas par to, cik efektīvas ir valdības institūcijas, vai vispār ir iespējams kaut ko panākt, vai vispār ir iespējams kaut kur pavirzīties. Un es tiešām, tiešām ticu, ka ka šis, šī vienošanās starp Kanādu un ES, kur mums ir tik daudz kopīgu vērtību ar šo nolīgumu, taču mēs iestrādājam šai starptautiskās tirniecības darba kārtības jautājumu, paredzam jaunus novatoriskus mērus un instrumentus. Mēs varēsim palielināt labklājību abās līgumslēdzēju pusēs, un tāpēc es tiešām no sirds aicinu jūs šo nolīgumu atbalstīt. Paldies! Thanks a lot! Paldies, ministrs Kunze! Paldies, ka esat ieradusies mūsu šās dienas komitejas sēdē. E, slavenajā filmā Kasablankas. E, Kasablankas filmā ir e, tāda frāze, tas ir brīnišķīgas draudzības sākums. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie bitte. Ja, ko, kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas atkal. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungs. Desmitais darba kārtības punkts tagad sekos. Makrofinansiālais atbalsts eh, Tunīsijai. Vienreiz jau par to diskutējām, par, tāpā arī apetā notiek diskusijas par šo jautājumu, un viņi mums informē, ka saņemsim atzinumu par šo jautājumu. Arī budžeta komitejā tāpat būs atzinums. Bet, nu, neskatoties uz to, došu vārdu mūsu referentē, lai iepazīstinātu mūsu šo jautājumu. Lūdzu. Oui, euh, merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšādātāji. Jūs jau nu pat teicāt, ka, lūk, Mēs esam par šo jautājumu jau sprieduši. Jūs mani nedzirdat? Je recommence, c'est bon? Sākšu no sākuma. Labi, viss kārtībā. Priekšādā tā vēlreiz paldies jums. Kā jau jūs nu pat teicāt, šo jautājumu esam jau apsprieduši, viss turklāt ļoti labi pazīst, kāda ir situācija Tunisijā. Man nav tajā vairs vēlreiz jāiedziļinās. Situācija, protams, ir sarežģīta, ļoti sarežģīta nu, ne tikai attiecībā uz brīvās tirniecības nolīgumu, bet arī steidzamības mēriem, ko šis parlaments pieņēma šai jomā. Tātad visi zina, ar kādām grūtībām sastopas šī valsts. Grūtības turklāt vēl sāsina šis Lībijas konteksts, nesenie un teroristu uzbrukumi tāpat. Viss turklāt arī zina, ka Tunisijas valdība jau ir saņēmusi pirmo makrofinansiālās palīdzības um, daļu 300 miljonu apmērā. Tagad 500 miljonu. Otrais, um, o, otrais piešķīrums, par ko mums tagad jālēm. Nu, pāris vārdi par šo priekšlikumu jūs jau zināt, ka šeit iesniegta seši grozījumi attiecībā uz sākotnējo dokumentu projektu padome. Beigu beigās deva piekrišanu šim priekšlikumam, tā lai nezaudētu lieki laiku un varētu līdzekļus piešķirt Tunisijai kam tā, ir, tā, protams, ir ļoti vajadzīga, Un es domāju, ka līdz ar to būtu tikai viedi un pareizi, ja šis parlaments to ņemtu vēlā, vērā un izvairītos no papildus grozījuma iesniegšanas, lai process varētu virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Vienkārši gribētu mm, atgādināt, ka tāpat laikā ar šo mēs negrasamies radīt precedentu tālākā darbā. Katru reizi, kad komisija mūs lūdz virzīties uz priekšu ātri, tāpat laikā nevar būt tā, ka viņi to dara tikai tāpēc, lai paturētu savu oriģinālo tekstu konkrētajos dokumentos. Nē, citurreiz mēs šai lietai pieiesim citādāk, tāpat arī afet, mēs gatavosim kādreiz parastu atzinumu un nevis tikai kaut kādu tādu vēstuli. Tātad šoreiz mēs varam rīkoties tā, bet citu dokumentu gadījumos mēs tā nerīkosimies. Otra lieta, ko gribu teikt, ņemot vērā, kādām grūtībām sastopas Tunisija, protams, skaidrs, ka šī makrofinām palīdzība no Tunisijas puses tiek gaidīta ar nepacietību, tāpēc mums ir strauji jāpieņem lēmums. Pirmā eh, šī piešķīruma daļa jāpiešķir pēc iespējas ātrāk, jau pat uh, tūlīt pēc vasaras beigām. Uh, zināmā mērā to, to mēs saukt arī par pēdiņās brīvās tirniecības nolīgumu, bet drīzāk tā ir tāda partnerība, tāda padziļināta partnerība, par ko spriežam starp Tunisiju un Eiropas Savienību. Un ar šajā kontekstā es zinu, ka komisija ņem vērā to, ko Eiropas parlaments ir teicis, respektīvi šim nolīgumam, eh, kas šobrīd ir tāds asimetrisks, ir jābūt daudz pārskatāmākam, demokrātiskākam. Visi šie elementi ir ļoti svarīgi parlamentam. Un trešā lieta, ko gribu teikt, par to runāju arī iepriekšējo reizi, kad pie mums ieradās Tunisijas vēstnieks. Mēs visi labi zinām, ka Tunisija ir iekritus milzu parādos. Un uh, ir jau labi aizdot šai valstī naudu un tā tālāk, bet varbūt mums jāmēģina domāt arī par novatoriskākiem risinājumiem palīdzības sniegšanā. Nu, ja parāds ir vairāk kā 50% no IKP, Nu, tad varbūt vajadzētu apspriesties. Mums bija dialogs ar Tunisijas vēstnieku, mēs centāmies domāt par to, kā varētu šo parādu konvertēt, varbūt investīcijās, jo, nu, tad, lūk, Francija no savas puses to ir jau veikusi. Uh, Eh, tieši Beļģija arī gatavojas to darīt, to izdarīs arī Vācija, tāpēc varbūt šajā gadījumā nākotnē mēs arī varētu apspriest šāda veida iespēju. Un tāpēc te gribu uzdot jautājumu par šo tēmu arī komisijai. Lūk, priekšādātāja tādas neliela precizējuma, papildus komentāri par tēmu, ko visi faktiski klātesošie ļoti labi pārzina. Paldies, Desarnes skundze! Un tālāk. Un tagad dodu vārdu ēnu referentiem. Pirmais EPP Sikkungs. Grācija, prezidente. Ma... Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī mēs eh, piekrītam referents tikko teiktajam, un tomēr EPP grupas vārdā es vēlētos uzsvērt eh, to, cik svarīgi mūsu grupai šķiet vairāk no aspektiem. Vispirms par komisijas priekšlikumu. Viņi pamainīja sākotnējo tekstu, un eh, tagad, eh, ko vēlētos pieminēt, trešais, trešā panta pirmais punkts, tas ir eh, svītrots, un tā tad runa iet par komisijas pasākumiem ekonomiskās politikas veidošanā un arī ar mandātu, kādā veidā savienības uh, Um, kādā veidā šis mandāts tiks piešķirts un arī par laika termiņiem. Ņemot vērā to, ka pat padome nav iesniegusi grozījums, diez vai parlamentam to vajadzētu darīt. Tomēr vēlētos uzsvērt to, ka vispārēji runājot, finansiālajai palīdzībai parasti līdzi nāk vesela virkne prasību, piemēram, veikt struktūrālās reformas. Un, ja tās netiek veiktas, tad kā mēs varam prasīt, lai kaut kas šajā valstī mainītos? Referenti to jau pieminēja. Un eh, man ir jāatkārtojās. Mēs, protams, neesam pret vispārējo ideju. Vēl EPP svarīgs punkts šķiet arī tas, ka ir jāsniedz ne tikai makrofinansiālā palīdzība. Es domāju, ka arī Tunīsijai ir kaut kas jādara migrācijas plūsmas apturēšanā. Mēs piekrītam, ka jautājums ir jārisina nekavējoties, mēs piekrītam tam, ka Tunisijai ir jāpalīdz, bet eh, mēs tomēr vēlētos eh, runāt vairāk par procedūru, Mēs neesam vēl par to vienojušies. Un, protams, noteikti jāņem vērā ir arī tas, ka Tunisijai ir jāsniedz kaut kāda adekvāta atbilde, ko tā darīs reformu jomā. Prieksēdētājs, paldies! ECR Lūnca kungs, lūdzu. Yeah, Lunskundze, jā, es tikai vēlējos pateikt, ka mēs atbalstam referentu pilnībā un grozījums neiesniegsim. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! Go! Jāka kungs! Bet jūs atbildēsiet viņu vietu. Jā, unfortunately, our... Um... Diemžēl mūsu Andra atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es, es aizmirsu manu politisko grupu, es atvainojos. Tas ir pirms jūsējās. Ojoj! Oj. Es nezinu, kā lai es to uztveru priekšsēdētāji. Ko es par to domāju? Es nezinu, es taču esmu pat no jūsu grupas, nu vai tad mm, pat nekāda mandāta, nekādas nebūs iespējas izteikties. Bet nu tomēr, tomēr. Nopietnāk runājot, es domāju, ka mēs visi esam vienas prātes, un to esam vairāk kārt jau teikuši, ka nepieciešams visus, mm, nu, palielināt visus šos detu, žestus un politiku, ko labvēlīgi vēršam pret Tunisiju, lai palīdzētu šai valstī. Steidzam, ekonomikas palīdzība arī ir svarīga. Tas ir viens no instrumentiem, daudziem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Tas Ernest Kundzīva atgādināja to. Diskusijas mums ir bijušas sarunas. Uh, aizsākās. Nu, daudz gan jāsaka, īpaši daudz mēs nezinām par šīm sarunām, te vajadzētu vēl tālākus precizējumus, jo arī tas nenoliedzami ir svarīgi no paša sākuma, tad šodien mēs runājam par to, ka citādā veidā jāveic sarunas par brīvās tirniecības nolīgumam, jādara tas pārskatām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, es tam visam pilnībā piekrītu un domāju, ka tam jātiec arī uz Tunisiju. Bet, nu, jebkurā gadījumā šajā kontekstā mēs runājam par makrofinansālo palīdzību 500 miljonu eiro apmērā. Un, un jānonāk pie rezultātu pēc iespējas ātrāk, ka rezultātā nevaram iet cauri parastajām procedūrām, kā jau tas Arnes skundze teica. Tāpat laikā, es domāju, pirmām kārtām mums jāatsauc viena no koncepcijām, kas manai grupai ir ļoti svarīgs, respektīvi demokrātiskie nosacījumi. Un es domāju, ka tē man visi piekritīs. Tas, ko nu pateica Tautas partija atkal, es gribētu teikt, ka komisijai vajadzētu izrādīt arī zinām elastību attiecībā uz šiem demokrātijas ekonomikas nosacījumiem, runātājs atvainojas. Nu, piemēram, lūk, prasības par struktūra reformām makroekonomiskajā jomā arī par to jārunā šajā dokumentā. Uh, Es saprotu, ka Tunisijas partneri sastopas ar lielām grūtībām. Mēs tagad viņiem uzliekam vēl mērķus attiecībā uz struktūra reformām, um, īpaši tāpēc, ka viņi par to vēl pat šaubās, bet domāju, ka tas tomēr nepieciešams tālāk. Es saprotu, ka vēl viena lieta, ko tas Ernests kundze teica, ir ārkārtīgi svarīga. Makrofinanciālā palīdzība ir pa, ir aizdevums. Un tad iedomājieties, cik daudz parādi jau ir šeit, eh, šeit Tunisijai. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs ļoti nopietnas diskusijas par ekonomikas situāciju šai valstī. Ko mēs darīsim? Mēs konvertēsim šos aizdevumus par investīcijām, kaut ko pārstrukturēsim, to, ko mēs darīsim. Jo visā citādi SVF, jāsaka, arī norādīs uz to, ka tas ir tikai tāds piliens jūrā. Un es domāju, bet pirmkārt mums vajadzīgs debats pašu starpā par šo. Bet, nu, liels paldies, tomēr priekšādā tā, ka es tiku pie vārda, neskatoties uz visu. <laughs> Paldies! Paldies Morela kungam. Un tagad. Tagad Helmut lūdzu. Paldies. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, turpināšu tādā pašā garā, kā Morela kungs jau iesāka. Tātad mūsu politiskās grupas uh, ēnu referents vēlētos uzsvērt, ka mēs atbalstam uh, vēlmi risināt Tunisijas ļoti dramatisko ekonomisko situāciju, īpaši šajā pārejas posmā. Un mūsu politiskā frakcija pilnībā apzinās, ka uh, ikviena un jau kāda veida uh, finansiālā palīdzība ir laba. Bet uh, no rīta jau runājot par budžeta jautājumiem, jautājums ir, ne tikai par naudu. Jautājums ir par to, kā šī nauda tiks izmantota. Ja, un šeit piekrītu referents viedoklim, ja mēs eh, izmantosim eh, naudu, kas ir paredzēta daudzgad finanšu schēmā, kā aizdevumu, tad arī mēs veicinām Tunisijas grimšanu vēl dziļākos parādos. Tātad, ja mēs esam izvēlējušies šo ceļu, tad mums noteikti ir jāprasa Tunisijai, kā tā šo naudu izmantos. Un pagājušo reizi, kad Tunisijas vēstnieks viesojās mūsu komitejā, viņš teica, ka jā, ir jāskatās ilglaicīgā periodā. Un eh, vēl lielākai Eh, varbūt, kad naudai vajadzētu uz Tunis, Tunisiju plūst mazāk, bet ar arī mazāk prasībām. Mēs uh, saprotam, ka komisija tomēr uh, strikti nosaka, kādas struktūrālās reformas tā vēlētos redzēt uh, Tunisijā. Es tomēr vēlētos teikt, ka mums ir noslēgts uh, savstarpējās izpratnes un palīdzības memorandums ar veselu virkni citu valstu, un mums tomēr vajadzētu to ņemt vērā. Mistera Broka jums e, rakstītā vēstule uzsver, ka mums e, nav laika termiņš, jo šobrīd ir Ramadāns un pēc Ramadāna ir uh, vasaras eh, brīvlaika, tāpēc eh, mums eh, nav nekādas steigas. Prieksēdētājs Žadokungs lūdzu. Es īsti nesaprotu, kāda tad vispār ir šī saistība starp Ramadānu un skolas brīvdienā. Ramadāns taču nav atvaļinājuma periods, ne? Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Pilnīgi piekrītu Desarneses kundzei un viņas ziņojumā teiktajam tajā ka nepieciešams rast veidu, kā palīdzēt pēc iespējas ātrāk un um, vairāk Tunisijai. Es domāju, ka Eiropa tāpat laikā mm, droši vien nebūs tā, kas varēs pilnībā paglābt Tunisiju ar visiem savām investīcijām un palīdzību. Atcerēsimies, ka taču ir Lībijas jautājums, turpat blakus Alžīrija un tā tālāk, kad paskatāmies uz. Uh, Um, šīm cerībām, kas tomēr demokrātijas jomā tomēr šai valstī vēl pastāv, nu tad es nezinu, man liekas, ka pārsimts miljonu aizdevums varbūt tas nav tas trakākais, ko mēs varētu sev atraut. Es domāju, ka mums jābūt ir pat augstcirdīgākiem. Gribētu atgādināt, ka šis parlaments 2012. gadā nobalsoja par rezolūciju par parādu, kas tika uzkrāts diktatūras laikā. Uh, Komisija, es domāju, vajadzētu atgriezties pie šī parlamenta rezolūcijas, jo mēs toreiz aicinājām pārdomāt šo Tunisijas parādu, kas tika šais gadu desmitos uzkrāts. Un e, šī jaunā programma arī nosacījuma ziņā varbūt ir tāda nedaudz vieglāka, te piekrītu kolēģiem, tāpat laikā šie e, SVF nosacījumi attiecībā, piemēram, uz sociālo jomu un tam līdzīgi nu, nav īsti šta, bet, īstajos augstumos. Nu, es saprotu, ka mēs nevaram iesniegt grozījumus, lai virzītos visus priekš pēc iespējas ātrāk, bet, nu, jā, jāsaka, pilnībā tomēr nav viss sasniegts. Es paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Thank you. Paldies priekšsēdētāji kungs. Turpināšu itāļu valodā. Paldies! Shadow Rapporteur eh, per quanto riguarda il rapporto in oggetto. Paldies! Es eh, esmu ne tikai ēnu referents, bet eh, es esmu referents arī AFET eh, atzinumā par Tunisiju. Es simtprocentīgi piekrītu tam, kas šeit izskanēja, un eh, Patiesībā man sanāk atkārtoties. Esmu pilnībā pārliecināts, ka demokrātija Tunisijā kļūst stiprāka. Varbūt eh, mēs to tā īsti nesaredzam, un kaut arī Tunisija šobrīd piedzīvo grūtus laikus un ir trausla kā valsts un demokrātija, mums Tunisija ir simtprocentīgi un visās jomās jāatbalsta. Mēs eh, paskatīsimies kaut vai uz eh, citām valstīm. Ukraina Ukraina ir tālu atpalikusi no Tunisijas demokrātisko reformu ceļā. Arī Eiropas kaimiņa attiecība politika izmanto makrofinansiālo palīdzību kā instrumentu, un eh, tieši makrofinansiālā palīdzība Tunisijai ir liela bet eh, Eiropas investīcijas bankas instrumenti Tunisijas virzienā arī tiek izmantoti daudz. Un mūsu atbalsts eh, šiem instrumentiem ir liels. Varbūt tādi plašāki jautājumi, un tos jau šeit pateica cita ēnu referenta vēl pirms manis, ir saistīti ar dažādām struktūra reformām, bet uh, Varbūt, ka investīcija fonds arī varētu mums palīdzēt, lai mēs tiešām palīdzētu Tunisijai. Un uh, Islama valsts, kurā, uh, kuras propaganda Tunisijā netiek cenzēta, es domāju, ka mums vajadzētu par to runāt Un iespējams, ka mēs Tunisijā pieredzēsim autoritāru režīmu atzimšanu, jo, jāsaka, lielākā daļa Tunisijas iedzīvotāji uzskata, ka autokrātija ir izēja no ekonomiskā haosa. Bet eh, tas jau ir tāds plašāks plāns, un šajā ziņojumā mēs eh, pie šiem jautājumiem ne, nepieskaramies. Un tomēr um, Tunisijas jautājums arābu zemju kontekstā tomēr arī ir svarīgs. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Mums ir viens vienīgs grozījums, un eh, tas attiecas uz līguma atcelšanu, un tas ir tajā teksta daļā, kurā runa iet par līguma prasību īstenošanu. Cerlīs, ka tam nenonāks, jo mēs eh, Tunisiju atbalstam pilnībā, bet eh, ceru, ka arī valsts pārvaldes aparāta atbalsts Tunisijai tiešām sniegs savus rezultātus. Un eh, paldies, prieksēdētājs! Nākamais. Jā, mēs runājam par makrofinanciālo palīdzību Tunisijai, bet vēlētos pieminēt vienu aspektu. Tas varbūt nav tieši saistīts ar šo dokumentu, bet saistīts tas ir. Mēs runājam par 500 miljonu eiro aizdevumu Tunisijai. Summa pati par sevi un doma pati par sevi ir laba. Un tomēr, varbūt vēl bez šā aizdevuma mēs e, varētu palīdzēt viņiem radīt adekvātu tirdniecības vidi, lai mēs iepirktu preces un ražojumus no Tunisijas. Uh, jo tas noteikti veicinātu ekonomisko izaugsmu, darba vietu veidošanu un tā tālāk. Domāju, ka tas Tunisijai palīdzētu daudz vairāk nekā tikai aizdevums pats par sevi. Tunisija ir gatava eksportēt uz uh, Eiropas Savienību. No 10. līdz 15. gadam Tunisija eksportēja Eh, gandrīz vienu miljonu tonu fosfāta uz Eiropu. Un eh, mūsu um, ražotājiem ir nepieciešams šis eh, fosfāts gan pārtiks rūpniecībā, gan ķīmiskajā rūpniecībā. Diemžēl pirms pāris nedēļām komisija nāca klajā ar priekšlikumu jaunai regulai par mēslojumu. Un e, šajā regulā ir ārkārtīgi strikti fosfāta importa nosacījumi. Un lielākā daļa šā fosfāta, kas tiek importēts no Tunisijas, tātad e, šajā jaunajā regulā ir domāts pilnībā pārtraukt importu no Ziemeļāfrikas valstīm, tajā skaitā no Tunisijas. Tātad kāda ir situācija? Ar vienu roku mēs tā kā dodam naudu Tunisijai un ar otru roku mēs atkal tā kā apņemam. Viņi ir gatavi mums pārdot, bet mēs neesam gatavi pirkt. Es par šo tēmu jau runāju ar referenti un esmu griezies pie mūsu komitejas un dara to vēlreiz. Varbūt mums vajadzētu sagatavot mūsu atzinumu par jauno izveidoto mēslojumu regulu, jo tā, es domāju, negatīvi ietekmēs un arī pārkāps vairāk starptautiskos tirdzniecīskos līgumus. Paldies, priekšsēdētājs. Viktors, jāpaldies! Šajā solidaritātes un atbalsta pozitīvisma garā es eh, tomēr vēlētos ierosināt kaut ko taustāmāku. Tunisijas jaunizveidotā valdība oficiāli un formāli ir griezusies pie Eiropas bankām ar informāciju, vai Benalī Tunisijas iedzīvotājiem ir nozadzis naudu, kur atrodas Eiropas bankās, un atdot šo naudu reālajiem īpašniekiem, proti Tunisijiem, tunisiešiem. Tātad Eiropas bankas neviena no tām nav atbildējusi Tunisijas valdības oficiālajai prasībai. Tātad, protams, ir jau skaisti runāt tukšus vārdus, bet daudz vienkāršāk būtu identificēt šo naudu, kas atrodas Eiropas bankās, un atgriezt to Tunisijas iedzīvotājiem. Un es, es pilnībā ticu, ka šī nauda, kas Eiropā ir un kas pieder tunisiešiem, ir lielāka nekā tā, ko mēs viņiem piedāvājām mikrokredītu izpausmē. Tāpēc eh, beigsim vienreiz runāt, konkrēti noskaidrosim, cik tad daudz uh, Tunisijas naudas, ko tur ielika Benalī, ir Saūdarābijā. Un mūsu partnerības nolīgums ar Saūdarābiju, tā tad ir jau fēna, ka mēs varam Saūdarābijai pārdot mūsu airbusus un mūsu kara tehniku, bet uh, runāsim atklāti. Es neesmu utopists, bet eh, mums tomēr vajadzētu būt politiskajai gribai vismaz griezties pie Eiropas komisijas, lai tā kaut ko darītu. Nākamā runātāja ir Eiropas komisija. Lūdzu. Yes, thank you, Mr. Č Paldies. Eh, īsi reaģēšu uz eh, dažiem izskanējušiem komentāriem. Par palīdzības formu, kam mēs sniedzam aizdevumu, nevis eh, tādu investīcijas, un jādomā arī par parādu pārstruktūrēšanu. Nu, jāsaka, ka Tunīsijas parāda situācija nav nebūtu tik dramatiska. Parāda rādītāji ir eh, relatīvi pieņemami. To līmenis eh, nav pārāk dramatisks, un tendence ir vis, visnotaļ mierinoša. Parādu ilgspējības analīze, ko veica Startautiskās valodas fonds, liecina par to, ka tendence ir ilgspējīga ņemot vērā um, ienākumus uz vienu iedzīvotāju un um, citas kritērijas, nu, nedod mums iemeslu izmantot grantus kā finanšu palīdzību. Grants mēs sniedzam valstīm, kurām ienākums uz vienu iedzīvotāju, IKP vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā Tunīsijai. Mēs esam krietni pastrādājuši pēdējo trīs gadu gaitā, trīs, četru gadu laikā faktiski, lai palēnātu grantu palīdzību Tunisijai. Līdzībā Tunisija ir lielākais uh, dažādu programmu saņēmējs, kas liecina par to, ka mēs atbalstam Tunisijas politiskās eh, reformas. Kā mēs zinām, tun, Tunisija tiešām ir spēles platu solis priekšā reformu gaitā. Un tā ir tunisiešiem ir pieejama šī instrumenta, teica ar Eiropas investīciju banku. Tunisija ir viens no lielākajiem Eiropas investīcijas bankas eh, projektu saņēmējiem. Kā tu atradīsiet dokumentu, kas pavada komisijas priekšlikumu? Tad Sarniskas kundzes ierosinājumu, kuru atbalsta arī vairāk citi par iespējamo parādu pārstruktūrēšanu vai parāda komerciju investīcijās. Tas ir atvērts jautājums. Atbildīgās iestādes to var pārdomāt, bet es tomēr izteiktu kādu brīdinājumu šeit. Eh, proti, mums jābūt ļoti piesardzīgiem šajā jautājumā, jo ir kuras diskusijas par parādu pārstruktūrēšanu šobrīd varētu tiešām atstāt negatīvu ietekmi uz uh, šīs valsts piekļuvu tirgiem. Neskatoties uz sarežģīto makroekonomisko situāciju, šai valstī joprojām ir pieejami tirgi. Tāda pasaules finanšu tirgi atgādināšu arī mūsu paskarojumu rakstu, kas eh, pavada mūsu darba dokumentu. Tātad šeit arī izklāstīts, ka nu, pārnāk gada sākumā bez īpašām problēmām Tunisija varēja aizņemties miljardu eiro. Nu jā, protams, jāmaksā būs ievērojami procenti, bet šā kā tā piekļuva pasaules finanšu tirgiem joprojām ir atvērta. Un ja mēs pārstruktētu parādu, tad mēs liek šo piekļuvi. Un pat, ja mēs runājam par aizdevumu, aizdevumu ir ļoti izdevīgi noteikumi. Likme ir tieši tāda pati, kā komisija aizņemās naudu starptautiskajos uh, finanšu tirgos divas aizdevumu sastāvdaļas jau piešķīroši, un, tie, un, un nu, pirmā aizdevuma kārta, nu, tur uh, likme ir mazāk par 1%, un, un tāpat, tāpat arī, um, jo tik garš šie periodi, kad neatmaksāt procents, un jāatmaksas atmaksas termiņš tikai 50 gadi, tas uzlabos noteikti valsts parādu šo te komplektu. Nu, tas svarīgākais par Ramadānu runājot. Apiet komitejas vēstulē figūra atsauc uz Ramadānu, un tur nav nekāda liela problēma. Mēs esam gatavi doties Tunisijā nākamā nedēļa, lai uzsākt sarunas par uh, sapratnes memorādu noslēgšanu, un ceram, ka panāksim būtisku izrāvienu tur, turpmākajos divos mēnešos šajā sarunās par attiecīgo programmu. Un ar to būsim gatavi parakstīt visus nepieciešamos dokumentus un sākt šīs uh, programmas īstenošanu tik līdz kā likumdevēja pieņems šo priekšlikumu. Par elastīgumu maržu runāju, ko pieminēja viens no cienījumiem deputātiem nepat. Nu Programma, kas iet roku rokā ar šo mūsu aizdevumu. Nu, jāsaka tā, ka pirmie pasākumi jau ir uzsākti. Šā programmā liels elastīgums. Strādāsim pie šīs programmas kopā ar Tunīsijas iestādēm. Tu Ja padomāsiet par noteikumiem, kas saistās ar šo pirmo programmu, tad mēs tiešām ņemam vērā Tunisijas iestāžu vēlmes. Vienlaikus nedrīkst arī pārlieku elstību, nu, nu, tā liberāli tam pieeja šajā palīdzībā Tunisijai. Mēs nevaram palīdzēt Tunisijai vienkārši viņu, tā teikt, atskaitot viņiem kādu naudiņu. Tunisijas ekonomikā ir nopietnas struktūrālās problēmas, kuras jārisina. Ja tunisieši to nerisinās, nu tad agrāk vēlāk uz iepes. Atcerēsimies, ka Arābu pavasaris atspoguļo ne tikai cilvēku neapmienātību ar politisko režīmu, bet arī neapmienātību ar to, kā darbojas, neprāt, tas, ko nedarbojas šīs valsts ekonomiskā sistēma. Sistēma jāmaina, lai tā kļūtu ilgspējīgāka un ekonomiskā viedokļa raugoties, un šeit svarīgi, lai mēs kopā ar citiem donoriem, citām institūcijām panāktu, ka Tunisija neuzskriež muguru šai reformu gaitai. Paldies, Esanes kundzei, par šo ziņojumu, par ierosināto pieeju grozījumi netiek ierosināti. Vakar dzirdējām no padomas komitejas arī, ka izskatās, ka padoma arī atbalstīs mūsu priekšlikumu, un tad tiešām esam cerību pilni, ka šis priekšlikums tuvākā laikā mm, iegūs zaļo gaismu, lai mēs iekļautos eh, sasprintajos grafikos un palīdzētu Tunisijai šajā kritiskajā situācijā. Paldies! Paldies, eh, Sanis Kundze! Merci, eh, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji! Nu, pāris vārdos. Es labprāt dzirdētu arī, kas komisijai sakāms. Respektīvi, nu, gribētu, lai viņi apstiprina to, ka mēs šādā veidā apstiprinot tekstu neradīsim precedentu. Es patiešām ceru, ka viņi ņems vērā to, ko mēs te sakām. Es vēlos, lai viņi to pasaka arī vārdos. Nu, tas tā. Tālāk es redzu, ka mums ir liela vienprātība šeit deputātu vidū. Uh, par to, ka pirmām kārtām jārīkojas steidzīgi, un es gribu teikt paldies visiem arī ēnu referentiem par to, ka viņi ir gatavi mm, to saprast un nav iesniegušos grozījumus tā, lai varētu uz priekšu virzīties ātrāk. Liels paldies par to. Otram kārtām visi arī saka, ka, lūk, tas ir viens no solidaritātes elementiem, svarīgākiem solidaritātes elementiem, ko varam izrādīt Tunisijai, jo viņai tiešām šobrīd ir vajadzīga palīdzība, un mm, mēs paši to varam darīt Līdz ar to tas ir visai pamatoti un nedrīkstam tagad šo palīdzību vienkārši apstādināt, ja tas palīdzēs ļoti daudzās un dažās, dažādās lietās. Mums ir vajadzīgs šo solidaritāti turpināt. Un trešais arī par nosacījumiem. Esam vienas prāts. Protams, ka ir vajadzīgi demokrātijas nosacījumi, lai to nesītos respektēt un tā tālāk un turpināt šo pārēju uz demokrātiju. Tāpat arī struktūra reformas nenoliedzam vajadzīgas. Jūs jau, jau tik runāts par to, ka ir tāda, nu, ne, tāda, nu, diezgan tāda vaļīga attieksme pret to, nē, bet nu, to nedrīkst pieļaut, bet tāpat laikā jābūt vie, vie, viedai pieejai. Ir jāspēj piedāvāt Tunisijai tādas nākotnes perspektīvas, un tas, protams, nav saistīts tikai un ar ref, vienīgi ar reformām. Arī valsts finansējums, valsts finanses un budžets ir ārkārtīgi svarīgs šai ziņā, lai visu to varētu pārvaldīt un labi pārvaldīt. Un tāpat laikā Tunisijai ir jāspēj raust šīs nākotnes perspektīvas, darba vietas, ekonomikas izaugsme. Uh, ekonomikas darbība, jo tas taču ir visas šīs palīdzības sniegšanas pamatiemesls. Un es domāju, ka šai kontekstā mums vajadzētu vēl pie šī jautājuma piestrādāt, lai kāds arī nebūtu. Paldies pilnīgi visiem! Thanks a lot! Sirsnīgi pateicos! Veselnieks kundze! termiņš eh, grozījumiem 27. datums, 27. aprīlis, protams, eh, pulksten 12. Balsojums noteiks 26. 24. māja plenārsēdē. Nu, ko mūsu vidū tagad ir Ekvadoras eh, ministrs? Mūsu rīcībā ir tikai septiņas minūtes mūsu darba kārtībā. Nu, no, Uh, es saku, ieteikšu mainīt mūsu darba kārtību. Protams, tas nebūtu pareizi, ja būtu tikai septiņas minūtes. Pārslēgsimies tagad uz uh, viedokļu apmaiņu ar Ekvadoras ministru. Un uh, nākamo ziņojumu par attiecīgo regulu apspriedīsim pēc tam, kā Ekvadoras tirsniecības ministrs būs mums atstājis. Ministra kungs, uh, pirmā kārtā. Uh, Vēlos izteikt jums līdzjūtību sakarā ar um, šo spēcīgo zemestrīci, kas uh, skāra jūsu valsti, un ierosinu ieturēt um, klusuma minūti, lai pieminētu šajā traģiskajā notikumā bojā gājušos. Thanks a lot. Paldies. Ministra kungs, starpnieks veicam jūs šeit mūsu vidū, mūsu tirsniecības komitejā. Sveicam arī jūsu delegāciju, ārlietu ministra vietnieks, ar kopā ar jums ieradies un ekonomiskās eh, attīstības eh, komitejas priekšsētāja vietnieks arī zina. Spēdām par to, ka nolīgums ar Kolumbiju un Pēru varētu teikt eh, pagarināts un iekļaut arī jūsu valsti. Mums ir īpaši delegācija uz Ekvadoru, pirms pāris nedēļām tā jūs apmeklēja, droši vien atcerieties šos kolēģis, jau kas te, te pats sēž. Un mēs tiešām mēģinām uh, panākt, lai šis risinājums vainagotos panākumiem, gatavojam balsojumu par Ekvadoras iespējamo pievienošanos šim tirdzniecības nolīgumam. Un es tiešām augstu vērtēju to, ka esat ieradies šodien šeit, lai šo procedūru, šo iespēju apspriest kopā ar mums. Un es zinu, ka Nīderlandes prezidentūra arī ir gatava piestrādāt uh, pie tā, lai šī procedūra eh, ritētas priekšum maksimāli raiti. Nu, ko es te nezrošos ar garām runām, jo jūs te ieradies un mums svarīgākais mums uzklausīt jūs, lūdzu. Labdien, eh, sveicināti visi, un sirsnīgi pateicos par eh, to, ka uzveicinājāt mums šeit ierasties, un es vēl gatavi uzklausīt. Pateicos eh, priekšstādā Langas kungs um, par, eh, jo sevišķi par um, līdzjūtības izpausmi. Paldies visiem, ka ievērāt um, ja šo solidaritāti, ka izrādījāt mums šo līdzjūtības zīmi. Tiešām jau jāsaka, ka šobrīd man valsts piedzīvo ļoti smagus brīžus. Un paldies arī par uh, šo ārkārtas palīdzību, ko nekavēties esam saņēmuši no Eiropas Savienības un dažādām dalību valstīm šajā sačītajā situācijā. Nu, tiešām eh, pašā sākumā, kad palīdzība bija nepieciešama visvairāk, mēs tiešām ļoti ir, eh, ātri arī saņēmām humāno palīdzību, eh, kas bija domāta tiem, kas visvairāk ciet no šīs zemestrīces, ko mums, kas izpostīja mūsu valsts, būtiski sestdienas pēcpusdienā. Un, Es pateicos arī par to, ka e, jūs atbalstiet e, Ekvadoras e, iespējamo pievienošanu uz Peru un Kolumbijas tirdzniecības nolīgumam. Kā tika minēts, man līdz ir atbraucis arī ārlietu ministra vietnieks, tāpat arī dažādu biznesa aprindu pārstāvi, eksporta organizāciju pārstāvi šajā delegācijā ieradušies kopā ar, ar manīm. Importētāju organizācijas pārstāvi arī. Eiropas partneri, kas importē Eiropā Ekvadoras eh, produktus. Un mēs visi esam viensprāts, ka ir nepieciešams šis nolīgums, lai uzlabotu sadarbības starp Ekvadoru un Eiropas Savienību tirsniecības jomā. Un vēlos dalīties ar jums ar atsevišķiem faktiem, kāds būtisks progress ir panākts Ekvadorā pēdējos gados. Runājot par uh, mūsu pilsoņu sociālo un ekonomisko tiesību uzlabošanu un ievērošanu. Vairums Ekvadoras pilsoņu izvēlējās attīstības eh, modeli, ko ievēro valdība un eh, politiskās partijas, kurām eh, ir attiecīgi jāpilda šīs te solījums ievērot pilsoņu ekonomiskās un sociālās tiesības. Tas tiešām ir mūsu valdības tāds stūrakmens. Nu, un jāsaka, ka mūsu ekonomika laikā no 7. līdz 15. gadam Latvijas kontekstā ir uh, attīstījusies ļoti strauji. Vidēji 7% gadā bija šī izaugsme. Nu, protams, diemžēl tas, kas notika pagājušā sestdien, šī briesmīgā zemestrīce, nu, šogad nevajadzam negatīvi ietekmējas valsts izaugsme. Un tā, turklāt arī bijuši vairāk tādi ārēji elementi, kas ir uh, bijuši visai satraucoši, un esam uh, dalījušies šajā informācijā ar komisiju ar atsevišķiem parlamentāriešiem, proti pēdējo mēnešu un, nu, teiksim, gadu gaitā ir ievērojami kritusies naftas cena, kas, protams, dažiem nāk par labu, bet Ekvadorai, kas ir ievērojami naftas eksportētāji, tas nāk par sliktu. 14. gadā 54% no mūsu eksporta produkcijas sastāvīja tieši naftas produkti, un, nu, un tagad eh, būtiski tieši šis apjoms, un līdz ar to arī eksporta ģenerētie ienākumi kas, protams, ir eh, attiecīgi kā domino efekts eh, atstājis negatīvu ietekmi uz mūsu pilsoņu situāciju, sociālo situāciju. No otras puses arī uh, eh, dolāra kurs ir, ir uh, krities, un nu, arī tas ir uh, atstājis negatīvu ietekmi. Mūsu uh, ekonomika balstās uz dolāru, mūsu pašu valūta ir piesaistīta dolāram. Uh, Un tas nozīmē, ka piedoties eh, dolāra vērtība attiecībā par citām eh, valūtām, krītas arī mūsu valūtas eh, vērtība, un ar to mūsu ražotājiem mēs vien sarežģītāk um, tātad konkurēs globālajā tirgu. Jāuzsaka, Ekvadorā nav sociālā dempinga. Mums ļoti strikti noteikumi attiecībā uz sociālajiem standartiem, uz vīdes standartiem. Tas savukārt noved pie uh, augstākām ražošanas izmaksām, jo mēs tiešām ievērojam šos manis pieminētos standartus. Un uh, līdz ar to mūsu eksportētie produkti ir augstas kvalitātes produkti, kas atbilst uh, dažādiem standartiem, bet nu vienlaikus tie ir arī dārgāki. Un līdz ar to mums ir sarežģītāk konkurēt ar citām valstīm, kas piekopja um, nu, tādu noteiktu dempingu vai, vai noteiktas, teiksim, prakses, kurām mēs nepiekrītam. Un es uh, zinu, ka Eiropas Savienība mums piekrīt šeit šajā jomā. Viens no mūsu attīstības mērķiem uh, eh, nenoliedzam ir eh, mazināt nabadzību, uzlabot cilvēku labklājību. Un pēdējos gados uh, mēs esam mazinājuši nabadzībā seksošo personu skaitu par 13%, kas mums pat ir diezgan labs rādītājs. Bet, nu, joprojām, protams, ap 25% iedzīvotāji eh, dzīvos nabadzības sliekšņi, bet eh, jāsaka, ka, eh, ka tie cilvēki, kas dzīvo ārkārtīgi nabadzīgos apstākļos, pirmo reizi mūsu vēsturē, tie vai ir vairs tikai 8% vien, vienā ciprā mērums skaitlis. Valstī ir 15 miljoni iedzīvotāji, un, un līdz ar to, ja pareiķināsiet, sapratīsiet, ka pusotru miljonu cilvēku esam izrauši no nabadzības ķetnām pēdējos gados, un tas tiešām ievērojams progress ievērojams sasniegums. Tiešām. Lūk, un um, jā, esam lepni par to. Un arī mūsu pilsoņi tiešām ir um, apņēmis pilni turpināt uh, strādāt. Uh, nabadzības samazināšana līdz ar to ir samazinājusi arī nevienlīdzību. Nevienlīdzības mazināšana ir viens no svarīgākajiem attīstības uh, politikas elementiem. Un tā arī mūsu valdības filozofija ir jāmazina nevienlīdzības starp dažādiem sabiedrības slāņiem. Un arī šis process mūsu valstī ir tieši trīsreiz ātrāk nekā citās Latvijas-Amerikas valstīs. Un tas pateicoties mūsu valdības izstrādātām skaidrām politikas jomām un pasākumiem, esam ņemuši vērā tādas būtiskas elementus kā veselība un izglītība. Nu, tā, piemēram, veselības aprūpas jomā pēdējo septiņu gadu gaitā mēs esam dubultojuši um, tātad eh, investīcijas un līdz ar to arī eh, medicīnisko aprūpu, ko, ko saņem eh, skolēni, piemēram, nu, šis aprūp, aprūp, aprūpas apjoms ir dubultojies un ir pavēlti. Kapitāla investīcijas līdz 15 gadam, tagad 5 gadu šķērsgriezumā ir 5 reizes lielāks nekā tēriņu, ko esam eh, izglītības, eh, tātad veselības aprūpe tērējuši pirms tam. Arī izglītības jomā jāsaka, Ekvadora ir viena no tām valstīm, kas eh, veic ievērojams investīcijas izglītības jomā. Ja paskatāmies uz procentu no IKP, aptuveni 2% no IKP tiek veltīti izglītības jautājumiem. Un šī proporcija ir krietni augstāka nekā jebkurai citai mūsu reģionu valstī. Tāpat mums ir būtiski izdevies samazināt analfabētismu To ir atzinušas arī starptautiskās um, organizācijas. Faktiski analfabētisms Ekvadorā ir principā te vai izskaust. Un līdz tekus uh, sociālām investīcijām, protams, ir svarīgi runāt arī par to, kas valstī ir paveikts uh, darba tiesību jomā un nodarbinātības jomā. Un mēs esam noslēguši līgumus ar starptautisko darba organizāciju, esam ratificējuši astoņas pamata uh, konvencijas. Zinu, ka ne visas Eiropas valsts vēl ir ratificējušas šīs konvencijas, bet eh, to esam jau paveikuši. Savā valstī esam lepni par to. Bezdarba līmenis Ekvadorā ir zemākais visā Latvijā Amerikā. Lai gan tiesa, eh, pateicoties naftas cenu kritumam un dolāru kursa svārstībām, eh, mēs esam piedzīvojuši tādu negatīvas, negatīvas tendences pēdējā laikā, un šī Traģiskā zemestrīce, protams, arī atstās negatīvu ietekmi uz nodarbinātību, bet kopumā situācija nebūtu nav, nav tik slikta. Un runājot par uh, darba jautājumiem, par darba tiesībām, uh, esam lepni, ka mums izdevies, principā, izskaust uh, pies, bērnu darbu, piespiedu darbu. Tātad strādājušie bērni vecumā no 5 līdz 14 gadiem, tātad šo, šo bērnu skaits ir svārstījās starp 8 un 11 procentiem, un, un tagad jau pirms pieciem gadiem, principā, tika ziņots, ka šī eh, bērnu piespiedu darbs eh, ir izskausts, un tiešām, nu, var sacīt, ka šī problēma mūsu valstī vairs nepastāv. Un to pašu varētu sacīt par eh, invalīdu tiesībām mūsu valstī, respektīvi, ir ļoti pozitīvas tendences. 2009. gadā darba tirgo bija tikai drusciņ pār tūkstots uh, cilvēkiem ar eh, īpašām vajadzībām. Tagad tādi ir desmitiem tūkstoši, kuri guvuši piekļuvu darba tirgumu, kas sekmīgi darbojas uh, darba tirgu un sniedz savu pienesumu tās saimniecības attīstībai un galvā arī savu ģimeņu labklājībai. Un vēl kāds elements, par ko esam īpaši lepni par panākto progresu un par sasniegto, ir uh, Tātad uh, uh, sieviešu uh, mājasemnieču tiesību sakārtošana. Nu, šādas personas, kas, kas palīdz, kā mājakalpotājs un tā tālāk, nu, viņu skaits īsti nav, nav apzināts. Pat es Nacionālajā asamblējā esam pieņēmuši tiesību aktu, kas stiprina šādu sieviešu tiesības. Tātad mājasemnieču un palīdžu tiesības, um, viņām ir tagad uh, tiesības pretendēt uz uh, sociālajiem pabalstiem, uh, slimības gadījumā un tam, un tam līdzīgi. Vēl viens svarīgi joma ir lokādi. Pēc uh, Latīņu Amerikas un Dienvidamerikas standartiem mēs esam neliela valsts, bet uh, esam tiešām lepni, ka esam ļoti daudzveidīgi un dažādā ziņā valsts. Ja etniskā daudzveidība ir ļoti izteikta un, un, un, un ir arī brīnišķīga. Varam atpūties ar ārkārtīgi skaistu dabu, daudzveidīgu dabu. Mūsu valstī ir apmēram 12 dažādas valodas tiek runāts. Un uh, varam lepoties ar to, ka vidas tiesības ir visaugstākajā līmenī. Arī mūsu konstitūcijā ir, uh, ir uh, atzītas šīs tiesības. Pusotrs miljonus he hektāru uh, ir rezervēti tātad mūsu mežos un tātad. Uh, Mēs aktīvi cīnāmies pret atmežošanu, pret, eh, pret eh, nelegālo mežu izciršanu, un pēdējo astoņu gadu laikā šādu nelegālu izcirstu mežu platību skaits samazinājās uz pusi. Un eh, arī veicam aktīvas pasākumus mežu atjaunošanā, stādam jaunas augsnes, jaunas kokus ievedam, un līdz ar to nonākam to valstu līgā, tā sacīt, kas uh, izrāda visā augstākos vidas standartus, kas ir līderi pozīcijās, runājot par, par uh, dabas saglabāšanas pasākumu tā tālāk. Un vēlos vēl vēsties uzņēmumus lūko. 97% no enerģijas, kas tiek saražota Ekvadorā pēc pāris gadiem, jau nāks no, no tātad uh, vidē draudzīgām uh, iekārtām. Mēs neizmantosim elektrības ražošanā iekārtas, eh, kuras eh, dedzina fosīlos kurināmos. Tad 97% no eh, enerģi, enerģijas resursiem, ko Ekvadorā saražos nākamgad, nāks no atjaunojumiem energoresursiem. Būs šīs ūdeņražu stacijas un citas iekārtas, tad, tad uh, uh, hestu un tā joprojām. Un um, mūsu iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar šo, šādu situāciju un pauduši savu atbalstu mūsu valdībai. Vēl jāņem vērā tas, ka esam eh, nonākuši vēl tādā svarīgā robežšķirtnē. Mēs ceram, ka mūsu valsts varēs pievienoties šim tirsniecības nolīgumam ar Peru un Kolumbiju, kas eh, kā visi līdzīgi, līdzīgi rakstura nolīgumi nāks par labām pusēm, gan Eiropas Savienībai, gan uh, Mums eh, Eiropas Savienībai būs lielāks investīciju un eksporta iespējas uz Ekvadoru, un mums savukārt būs eh, mm, labāk piekļuvē jūsu tirgiem, labāks noiets mūsu produkcijai. De, de la relación que nosotros creemos que existe. Un tas nenoliedzami ir svarīgi arī mūsu attiecību vārdā. Vēlamies, lai starptautiskā tirzniecība šai ziņā attīstās. 30% eksporta no Ekvadoras ierodas Eiropas Savienībā. 15% importu arī dzen nāk no ES. Tarniecība ar Eiropas Savienību rada desmitiem tūkstošu darba vietu. Daudz no šiem darba vietām ir lauku reģionos, un daudzas no šiem darba vietām ir sievietēm, kas nāk no mājasamniecībām, kur nav vīriešu. Te runājam par garneļu, no, iekūšanas nogar, no, nozari un daudzām citām jomām, kur nodarbināts ir tieši sievietes. 2015. gadā 2,7 miljārdi dolāru apjomā preces tika eksportētas un daudzas no tām nāk no mikro uzņēmumiem, no maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un ar valdības palīdzību mēs labprāt vēlētos šāda veida grūdienu līdzīgai darbībai turpināt. Protams, ka ir arī lielie uzņēmumi, nenoliedzami, bet mūs īpaši interesē atbalsts taisne MVU. Jo tieši šādi uzņēmumi ir tie, kas ļoti pozitīvi ietekmē ekonomiku. Divas trešās daļas Ekvadoras uzņēmumu, kas eksportē preces uz Eiropu, ir mikro un MVO uzņēmumi. 16. maijā. Es atvainojos 16. aprīlī. Kā jūs zināt, piedzīvojām briesmīgu zemestrīces 7,8 balvas pēc Richtera skalas. Un vairāk kā 500 cilvēku ir gājuši bojā šīs zemestrīces rezultātā. Tagad mēs, protams, virzāmies uz priekšu, dzīvojam tālāk. joprojām tiek atrastas mirstīgās atliekas daudz kur. Vairāk kā 2500 ievainoto, šis skaitlis arvien pieaug. Šorīt, um, no paša rīta, pēc Ekvadoras laika pulksnes desmitos, piedzīvojām vēl vienu zemestrīci. 6,1 balva pēc Rihtaras skalas arī ļoti spēcīga tā ietekmē ļoti lielu valstu daļu, tieši tāpat kā iepriekšējā. Nu, šādu zemestrīču sekas, protams, ir milzīgas. Prezidents Rafaels Korēra pēc pirmajām aplēsēm teica, ka zaudējumi, kas radušies šīs katastrofas rezultātā, varētu būt miljardiem dolāru apmērā. Nu, un, protams, ka ir arī jāsaprot, uh, ka vairāk kā 70%, pat 75% Ekvadoras eksporta nāk tieši no tām teritorijām, kas ir skārtas. Kā šobrīd ir ārkārtas situācija zemestrīces rezultātā, te runājam, piemēram, par zivsaimniecību, par tunzīves zveju, par kafiju, par kakao pupiņām. Ka Un mhm. daži no jums, kas ir šajā telpā, pazīstat manu valstu, un jūs zinat, ka šajā reģionā tiek ražot 86% mm, zivju krājumu un, un iep, iepakotu pro, produktu, kas pēc tam tiek eksportēt uz Eiropas tirku, neskatoties uz to, ka šobrīd izējam cauri ļoti sarežģītiem laikiem. Mm Mēs tomēr ieradāmies šeit, lai jums no jauna apliecinātu, ka esam gatavi iesaistīties šai daudzpusējā tirniecības nolīgumā. Diemžēl no apstākļi ir tādi, ka mums nākas apzināties, ka pasaule virzās uz priekšu, lai arī piedzīvojam šos milzīgos zaudējumus. Vārkārtīgi priecājamies tāpat laikā, ka varējām ierasties, ka jūs izteicāt mums šo ielūgumu, bet tāpat laikā, es domāju, ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka tas, ka ieradāmies šeit, apliecina jums to, cik lielus nozīmi mūsu valsts piešķir attiecībām ar jums. Un noslēgumā gribētu runāt par procesu, kam ir bijis vajadzīgs ļoti ilgs laiks, respektīvi iestāšanās šajā daudzpucējā līgumā, tas ir svarīgi mūsu tautsēmniecībai. Mēs apzināmies, ka tam ir, vai, ir izrādīta arī tāda labā griba, to izrādījis Eiropas Savienība no savas puses, un mēs esam pārliecināti, ka līdz 31. decembrim šogad mums izdosies nonākt pie vienošanās, noslēgt tirdzniecības nolīgumu tā, lai tas varētu stāties spēkā. Cerams, varēsim to parakstīt un, kā jau teicu, laist, mm, ļaut tam sākt darboties līdz gada beigām. Manai valstī tas ir ļoti svarīgi, un mēs vēlreiz jums apsolām, uh, un apliecinām, ka vēlamies šo nos, nolīgumu slēgt. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par šo prezentāciju. Jā, jūsu valstī situācija, protams, nav vienkārša. Un ir lieliski, ka jūs paužat tādu politisko un spēcīgu tādu gribu slēgt šo nolīgumu. Es pirmām kārtām došu vārdu mūsu referentam, kas strādā pie, pie Ekvadoras jautājumiem. Tas ir fiziskungs. Jā, Šulc, ok. Mis... Šalca kungs, jūs pirmais divi referenti izrādās ir mūsu vidū. Helmut, nu tad tev pirmajam vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšādātāji. Paldies ministra kungs par šo ļoti detalizēto izklāstu. Mums nu pat jau bija iespēja uh, man un Fizas kungam eh, pastāstīt par mūsu apmeklējumu. Jūsu valstī to darījām iepriekšējā komitejas sanāksmē. Gribu uzsvērt, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu Ekvadoru šajā ļoti grūtajā un izaicinājumu pilnajā laikā. Šādu apņemšanos jau paudām, nu jūs redzējāt, mums taču bija pat piemiņas brīdis, klusuma brīdis, esam ar jums. Un papildus visām šīm sarunām, papildus visiem nolīgumiem, ko varētu pabeigt, noslēgt, nepieciešama ir arī gatavība no Eiropas Savienības puses piešķirt papildus tiešo palīdzību nepieciešamības gadījumā. Bet tagad atgriežoties pie mūsu apmeklējuma jau, un jautājumu, ko vēlamies risināt. Panāc, Kito panācām vienošanos pirms mēneša, ka labākais ceļš uz priekšu būtu ja jūs komitejas deputātiem un Eiropas parlamenta deputātiem kopumā paskaidrotu, kāda tad ir tā reālā sociāla ekonomiskā attīstība jūsu valstī. Un, manuprāt, tieši to jūs arī ļoti veiksmīgi nu pat izdarījāt. Ļoti ies, iet, iespaidīgi. Labi aprakstījāt šo situāciju un attīstību, ko esat panākuši. Turklāt gribu uzsvērt, ka vizītes laikā tikāmies ar daudziem un dažādiem atbildīgiem ministriem no jūsu valdības, ne tikai ar ministriem tikāmies, bet arī ar parlamenta deputātiem. Priecājos, ka atbildīgās komitejas vicepriekšādātājs no Ekvadoras Nacionālās asamblējas uh, ir šeit ar jums un ieklausās šais debatēs šobrīd, dzird šo viedokļu apmaiņu. Mums tāpat arī bija tikšanās ar pārstāvjiem no biznesa sektora, gan no lielāku uzņēmumu pārst... biznesa sektora pārstāvi bija ieradušies, lai tiktos ar mums gan pārstāvi no MBU, pievērsāmies solidaritātes jautājumiem un sociālajiem apstākļiem. Mums bija tikšanās arī ar vietējo cilšu pārstāvjiem tikāmies ar arotbiedrību pārstāvjiem, tātad nu diena tāda plaša aina mums pavērās. Un bija tāda uzticēšanās, um, vēlme no valdības pārstāvjiem ļaut Ekvadorai virzīties uz priekšu, no, no pievienoties šai brīvās citētības nolīgumam ar, ar starp ES, Peru, Ekvadoru un Kolumbiju. Un te, un te atsaucos uz to, ko jūs nu pateicāt. Ieguvē būs gan ES, gan Ekvadora. Tāda apute, apusēji interesants, pievilcīgs ir šis projekts. Un skatoties šī nolīguma tekstā, mums ir jāpārliecinās, ka šie plusi, šīs priekšrocības tiešām atbilst tām cerībām, kas tiek liktas uz šo procesu. Tāda ir Eiropas Savienības, e, Eiropas parlamenta atbildība. Un es ceru, ka pavisam drīz. Uh, mēs varēsim jau ieskatīties um, finalizētajā dokumentā, un tad tālāk nodot to ratificēšanai atbilstīgi visām procedūrām, kā tas ir paredzēts un kā tas ietilpst mūsu atbildībā. Gribu uzsvērt, ka pagājušajā reizē tiekoties ar priekšādātāju Langi mēs vienojāmies uzrakstīt vēstuli padomei, tā lai arī padome apzinās, kādi ir tie izaicinājumi, ko jūs nu pat mums izklāstījāt un eh, kur ietvaros Eiropas Savienībai jādod savus ieguldījumus un eh, jā, jāpalīdz šim eh, līdzinējam ratifikācijas procesam. Es turklāt skaidru un gaišu gribu šeit arī pateikt to, ka mēs esam arī šeit dzirdējuši balsis, kritiskas balsis, kas netic, ka brīvā tirdzniecība kā tāda varētu ilgtermiņā palīdzēt um, abām pusēm. Bet īstermiņā, jāsaka, gan es neesmu dzirdējis nevienu, kas teiktu, ka īstermiņā tas nebūtu palīdzīgi. Jūsu konkrētajā ekonomikas un sociālā situācijā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Jūs nu pat jau to arī aprakstījāt. Ar naftas cenas skrišanos ir nepieciešams rast risinājumus, kas ļautu citādākā veidā uzplaukt un stabilizēties jūsu tautsēmniecībai. Vienlaikus ievērojot visu veidu sociālās normas un citu veidu tiesības, kas piedars jūsu valsts pilsoņiem, tādējādi jūs varat kļūt par stabilu Eiropas Savienības partneri. Un visbeidzot, kā referents, kas strādā pie šī pie, pievienošanās procesa nolīgumam, uh, nu, lai jūs varētu pievienoties šim esošajam tirniecības nolīgumam ar Peru un Kolumbiju. Es redzu, ka tiešām jūs kā valsts esat daudz ko panākuši. Un arī citām valstīm reģionā jāsaka, daudz kas vēl tā nav izdevies no tā, kas jums ir izdevies. Un tāpēc es ceru, ka jums izdosies eh, izpildīt visas šīs prasības, visos aspektos, kas sasaistīti ar šo ratificēšanas procesu, un tā rezultātā jūs varēsiet atbildēt arī uz jautājumiem, kas iespējams varētu rasties no Eiropas parlamenta puses. Paldies! Lielas paldies! Nu, un tagad gan Fīsas kungs jums vārds. Priekšādātāji, paldies! Paldies jums, ministra kungs, un tāpat arī ministra vietniekam. Paldies par ierašanos. Paldies, ka atradāt iespēju ierasties pie mums pat šajos ļoti sarežģītajos apstākļos un situācijā, kurā mm, ir šobrīd jūsu valsts. Mēs, protams, paužam solidaritāti eh, Ekvadoras iedzīvotājiem. Mēs joprojām pat īsti nezinām, kāds tad ir galīgais upuru skaits, ko prasīs šī briesmīgā zemestrīce. Piekrītu visam, ko nu pat teica mans kolēģis Helmuts Šalts. Gribu teikt paldies arī par to viesmīlību, ko izrādījāt mums Kito. Paldies jūsu valdībai. Tieši pateicoties jums, mums izdevās tikties ar daudziem ministriem, tikties ar parlamentāriešiem Ekvadorā Tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kas, protams, nav maznozīmīgi, bet vēlētos vēl turklāt arī atgādināt dažiem no mūsu klātešošiem kolēģiem, kāda tad situācija ir šobrīd attiecībā uz šo ES un Ekvadoras nolīgumu. 31. decembrī jau 2014. gadā tika pabeigts darbs pie CC plus nolīguma. Tobrīd gaidījām brīdi, kad Ekvadora varēs pievienoties Peru un Kolumbijas daudzpusīgiem tirdzniecības nolīgumam, parakstījām tādu tilta nolīgumu uz diviem eh, gadiem, kas ļautu šīm sarunām turpināties par eh, šo pievienošanos nolīgumam. Nu, varētu šķist, ka divi gadi ir ilgs laiks, bet laiks eh, lidovējis pārniem. Esam sastapušies, protams, arī ar zināmām grūtībām citu valstu kontekstā, Andu šai kopienā, Andu kalnu kopienā jo te runa bija ne tikai par nolīgumiem ar ES, bet arī par šo nolīgumu starp Peru un Kolumbiju pašām. Mums izdevās parakstīt eh, nolīgumu no Peru un Kolumbijas un no ES puses, un līdz ar to šis nolīgums šobrīd ir komisijas rokās. Un parastos apstākļos termiņš eh, tā, tālākai darbībai būtu četri mēneši, tātad, lai nolīgums taptu izsulkots, lai tas izietu cauri dažādu veidu juridiskiem, juridiskās verifikācijas procesiem. Nu, varētu domāt, ka šis termiņš ir tāds visai garš, bet tā nav. Jo tāpat laikā tas, piemēram, neļauj Eiropas parlamentam nu, par to visu vienoties nu, līdz šī gada 12. decembrim šogad. Ņemot vērā, cik ļoti sarežģītos apstākļos ir Ekvadora, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis termiņš būtu vēl īsāks. Un to uzsvēra arī mans kolēģis Helmuts Šalts. Bernards Lange. Esam abi uzrakstījuši vēstuli Nīderlandes prezidentūrai, lūdzot šo termiņu saīsināt. Cik vien iespējams tā, lai varētu iziet cauri visiem šiem parastajiem apstiprināšanas kanāliem, apstrādes kanāliem un varētu šo nolīgumu pieņemt vēlākais 12. decembrī, jo tad tas tūlīt pat arī varētu stāties spēkā. Ja tas nestāsies šai brīdī spēkā, nu tad tādā gadījumā tas nāktu ļoti par ļaunu Ekvadors, Ekvadorai. Nu, tad tas vēl radītu papildus kaitējumus, tieši tāpat kā to dara šī zemestrīce. Uh, Atsevišķi uzņēmumi pat saka, ka, lūk, situācija kļūtu vienkārši neiespējama. Tas varētu radīt masveida bezdarba, tīpaši piekrastes pilsētiņās, ko es vairāk skārus zemestrīce, kā jau ministra kungs jūs pareizi norādījāt. Turklāt ir tik daudz šo vientuļo māšu un sieviešu, kas strādā nozarēs, kam šis nolīgums svarīgs. Tas ir svarīgs faktors, un tas ir vēl viens iemesls, kā labad mums nepieciešams pārliecināties, ka nolīgums tiešām stājas spēkā līdz šī gada beigām. Bet ir arī cita veida priekšrocības, ko gūtu Ekvadora, nu, ja tiktu noslēgts šis nolīgums. Nu, protams, izēvielu eksports. Jau runājām par problēmām, ar ko jūs sastapāties naftas cenu krišanās dēļ. Uh, tāpat arī cita veida problēmas saistībā ar valūtas kursu svārstībām jūsu kaimiņu valstīs. Jāsaka, šobrīd nav piesaiste dolāram, un līdz ar to viņi, viņu valūta devalvējas, un tas rada tālāk problēmu Ekvadorai. Es domāju, ka šis nolīgums dos tādu pozitīvu grūdienu ražošanas sektoram, un domāju, ka tādā veidā nodrošināsim svarīgu atbalstu elementu progresam Ekvadorā kopumā. Domāju, ka mums izdosies nolīgumu apstiprināt, cerams, ar lielu um, balsu vairākumu. Un, bet mums tāpat laikā jāuzstāj uz termiņu saīsināšanu, tā lai nolīgumu tiešām varētu parakstīt vēl līdz šī gada beigām. Tas, protams, nav atkarīgs no mums, šai gadījumā šobrīd lieta ir komisijas rokās, bet, nu, jāsaka, no mūsu puses esam apņēmības pilni rīkoties, mums ir arī kontakti ar padomi, kas šķiet eh, var, nu, ļoti veiksmīgi ietekmēt šo procesu attiecībā uz termiņu saisnāšanu, nu, tieši to mēs arī šobrīd ierosinām. Nu, lūk, tik daudz no manas puses, bet vēlreiz milzu paldies par to, ka ieradāties šai jūsu valstī tik grūtajā laikā. Paldies! ka pieņēmāt mūsu ielūgumu. Un arī es un savs, mans kolēģis, nu jāsaka, tiešām esam par to priecīgi. Zahradilgums, vai jūs vēlties ko teikt? Jā, priekšādātāji pavisam īsi. Liels paldies! Ministra kungs, es arī gribētu jūs šeit sveikt Tiešām lieliski, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem. Mēs jau to darījām vienreiz, vēlreiz. Tiešām arī no manas puses visdziļākā līdzjūtība saistībā ar traģēdiju, kas nu pats kārus jūsu valsti. Nododiet lūdzu mūsu līdzjūtību arī upuru ģimenēm, piedarīgajiem. Par jautājumu, ko šobrīd apspriežam. Uh, Nu, var tikai jums vēlreiz apliecināt, ka mēs pilnībā kā grupa, kā politiskā grupa atbalstām Ekvadoras pievienošanos šim tirniecības nolīgumam ar Kolumbiju Peru. Domājam, ka tas palīdzēs veicināt tirzniecību, palīdzēs privātajam sektoram, investīciju jomai būs ieguvumi, un tas, būs, tas nāks par labu gan Ekvadorai, gan Eiropas Savienībai. Turklāt tas būtu tāds spētīgs virzītājs spēks ekonomikas un sociālajai attīstībai jūsu valstī kopumā. Mēs uzskatām, ka visi šīs ratifikācijas tehniskās daļas un iespējamās eh, kavēšanās ES līmenī var tapt atrisinātas. Mēs uzskatām turklāt, ka varēsim tiešām panākt to visu, izdarīt visu līdz galam tā, lai nolīgums pilnīgi noteikti varētu stāties spēkā jau nākamā gada pirmajā janvārī. Jūs jau dzirdējāt arī mani kolēģi teica, ka mēs arvien vairāk un arvien plašāk esam viensprātis uh, arī starp visām politiskajām grupām par to, ka ir tas jāpanāk, esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai šis process, virzi, process virzītos priekš pēc iespējas ātrāk un vēlamies novērst jebkuru šķērsli, kas varētu šim progresam stāties ceļā. Tāpēc ministru kungs var jums vēlreiz apliecināt, ka arī mēs kā EKR politiskā grupa šeit Eiropas parlamentā esam gatavi jūs atbalstīt, pildīt savu uzdevumu un nospēlēt savu lomu tajā, lai tiešām varētu veiksmīgi mēs visi virzīties uz priekšu, atrisināt problēmas, kas būtu saistīts ar kādu veidu kavēšanos, kas tad attiecīgi tā traucētu tirzniecībai starp mūsu valstīm. Es tāpat arī ceru, ka šādiem kopīgiem centieniem kopā ar citiem kolēģiem no citām politiskajām grupām šo mērķi mums izdosies arī sasniegt. Paldies! Paldies, Skā Kellers kundze! Paldies! Arī no mūsu grupas un no sevis gribētu paust visdziļāko līdzjūtību. Šai traģiskajā situācijā bija skumji redzēt notiekošo, piekrītu arī Helmut un pārējiem, eh, sakot tajā, ka viņi teica, nu, ka mēs visā vēlamies jūs atbalstīt. Par tirniecības nolīgumu runājot, mana grupa, jāsaka, izsakās visai kritiski, jo arī nolīgums ar Peru un Kolumbiju, jāsaka, nebija viennozīmīgs. Mēs šeit apšaubām lūko Mēs īsti ne, neesam pārliecināti, ka šis nolīgums palīdz sociālajai un ekonomikas attīstībai, cik tā mums saprotams. Tad, ja arī iepriekš Ekvadora teica, ka viņi nevēlas pievienotam no, šim nolīgumam tieši minētā iemesla pēc, bet pēc tam valdība mainīja domas, varbūt es varētu pastāstīt, kāpēc notika šāda viedokļu maiņa. Kāpēc mainījies šī perspektīva un kāpēc jūs tagad sakāt, lūk, vēlties šo nolīgumu par, parakstīt? Un kādā veidā jūs domājat, tas varētu tieši palīdzēt ekonomikas un sociālajai attīstībai, jo jāsaka, tirdzniecība, protams, var palīdzēt un spēlēt pozitīvu lomu. Uh, Bet vai tas ir tā arī šajā gadījumā? Nu, ja skatāmies uz tirniecību pašu kā tādu, tad pamat preces, ar ko tirgojas Peru un Kolumbija, eh, nu, šajās valstīs varbūt apjomos ir palielinājušās, bet vērtība, produktu vērtība šajās valstīs ir kritušās. Līdz ar to cena uz vienību, ja šī vērtība uz vienību ir samazinājusies, tas līdz ar to man šķiet visai pretrunīgi. Nezinu, vai tas panāks sociālo un ekonomikas attīstību. Tas tikai tāds viens piemērs. Es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par to, kā konkrēti jūs pamatojat pret šāda veida mm, nolīgumu slēgšanu. Paldies! Paldies nākamā runātāja! Paldies priekšādātāji! Labu pēcpusdienu visiem ministra kungs, paldies, ka varējāt ierasties. Tieši tāpat kā kolēģi, kas izteicās pirms manis, arī es gribētu paust eh, visirsnīgāko līdzjūtību saistībā ar zemestrīci. Un var jums teikt, ka esam sirdī ar jums, un arī Spānijas valdība ir ar jums. Par nolīgumu runājot. Jūtu, ka tāda plaša apņemšanās pārliecināties, ka šis nolīgums tiešām stājas spēkā jau līdz šī gada beigām sociālistu un demokrātu grupa darīs visu un darīs to ļoti aktīvi, lai šo mērķi arī panāktu. Bet tāpat laikā gribu atgādināt, ka rezolūcijā, ko pieņēma šis parlaments, mēs uzsveram to, cik nozīmīgi ir izstrādāt rīcības plānu, iekļaujot tajā visa veida mērus un pasākums, kas nāks līdzi šādu nolīgumu slēgšanai. Tā, lai ar šo nolīgumu patiešām varētu atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un uzlabot darba un sociālos, kā arī vidas aizsardzības apstākļus valstī. ņemot vērā, kādu progresu panākusi jūsu valsts. Jāsaka, es tāpat esmu dzirdējis arī tādas visai, nu, interesantas ziņas par to, kas noticis jūsu valstī, piemēram, lūk, brīv, izteiksmes brīvības ierobežojumi. Par tiem tiek runāts. Gribu zināt, ko valdība dara e, šobrīd, vai tā informācija, ko esmu saņēmusi, ir pamatota, vai tā, vai tā ir patiesa. Jo Ja mēs tāpat laikā piedzīvojam šādas runas brīvības ierobežojumus šai valstī, tad tas nozīmē, ka demokrātiskā situācija neuzlabēs. Pašu plašsaziņas līdzekļi taču ir ārkārtīgi svarīgi šai ziņā. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Un tagad es došu vārdu es iekšlietu eh, konsultatīvās grupas vadītājam sadarbībai ar Peru un Kolumbiju. Tas būs Giuseppe Ljuvijāno. Lūdzu, divi ar pus minūtes. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un uh, arī es vēlētos jūs sveikt mūsu šās pēcpusdienas sēdē. Eiropas eh, pilsonisko organizāciju vārdā arī es vēlētos jums izteikt uh, līdzjūtību traģēdijai, ko ir piedzīvojusi jūsu valsts, un izteikt līdzjūtību arī bojā gājušo ģimenēm. Tagad um, par pašu līgumu. Kopš tas tika parakstīts pirms gada, mēs esam izveidojuši arī uzraudzības komiteju, kas um, skatās, kā šis līgums tiek izpildīts. Tajā ietilpst arī jūsu valsts uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, arotbiedrību pārstāvi. Pilsoniskā sabiedrība var ietekmēt šādu līgumu īstenošanu, bet eh, bieži vien ir bažas ar dažādām vienošanām, kas apdraud eh, tirzniecības projektus. Pilsonisko sabiedrību, pilsoniskās sabiedrības organizāciju veikums var ļaut eh, līgumu izpildīt labāk. Mums eh, ir līdzīgi līgumi ar Peru un Kolumbiju, un eh, neatkarīgas organizācijas, kuras varētu veikt šo darbu, Tāda ir daudz. Mēs esam gatavi jums sniegt mūsu rīcībā esošo pieredzi. Un, eh, kā jau teicu, pieredze, kas ir apkopot šādu līgumu īstenošanā ar Peru un Kolumbiju, kurā ir iesaistītas pilsoniskās organizācijas, ir ļoti veiksmīgi priekšsēdētājs. Paldies, un tagad Jorgensona kungs no komisijas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es eh, vēlētos izteikt eh, savu līdzjūtību jūsu valstī un uh, izteikt savu empātiju šajos traģiskajos notikumos. Arī mēs eh, vēlamies, lai līgums eh, pēc iespējas ātrāk stātos spēkā, un jebkurā gadījumā tas stāsies spēkā līdz šā gada beigām. Ir skaidrs, ka tā īstenošana ir īpaši svarīga tieši patreizējos apstākļos, un zemestrīce smagi ir skārusi tādas nozars kā zivsaimniecība, un tieši šis nolīgums varētu palīdzēt nozaru nostādīt atkal uz kājām. Tātad eh, mans jums apsolījums līdz šā gada beigām līgums sāks darboties. Ekvadorai un Eiropas Savienībai ir jādarbojas eh, laika grafikā, un esam pārliecināti, ka Ekvadora darīs visu, kas tās spēkos, lai pierādītu, ka tā ir pilnībā spējīga īstenot šo nolīgumu, nāko, ja, kad tas stāsies spēkā nākamā gada janvārī. Tas nozīmē, ka patreiz spēkā esošie tirzniecības šķēršļi tiks e, aizslaucīti un e, patreizējās ekonomiskās e, grūtības arī taps risinātas protams, saskaņā ar PTO normatīviem. Mēs ļoti labi esam sadarbojušies ar atbildīgajām e Ekvadoras ministrijām un ceru uz tādu pašu sadarbību arī turpmāk. Protams, arī Eiropas Savienībai ir sava artava šeit jāsniedz komisija. 1. aprīlī sagatavoja savu priekšlikumu. Mums ir bijusi pirmā tikšanās reize ar padomas pārstāvjiem, kurā diskutējām komisijas priekšlikumu. Šī sēde bija ļoti veiksmīga, un tagad e, redzēsim, cik ātri padomi varēs iziet cauri savām procedūras dzirnām. Tas ļaut Eiropas parlamentam e, turpināt e, procedūru, un tad savukārt komisija varētu turpināt savu darbu. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Ministra kungs, vai vēlties atbildēt? Jā, paldies. Paldies. Paldies par um, jūsu līdzjūtības vārdiem. Bet tagad um, par jūsu izteiktajiem komentāriem. Process um, tātad šobrīd ir padomes dārziņā, un mēs tiešām ceram, ka process eh, noritēs pietiekami profesionāli un esam gatavi sadarboties ar attiecīgajām iestādēm, bet eh, nedaudz mani uztrauc laika termiņi, jo tie ir ļoti saspringti. Un tomēr, kā politiski tas tiks risināts un kā tehniski notiks vienošanās? Mēs tiešām ceram, ka līdz šā gada pēdējai dienai to visu izdosies paveikt. Ekvadora ir demokrātiska valsts un eh, mums ir tāda tautsaimniecības sektora, kur šis nolīgums skar ļoti tieši, bet uh, ir arī citi sektori Ekvadoras uh, eh, tautsaimniecībā, kurus varbūt šis līgums neietekmēs tik ļoti. Patreizajā situācijā daudz tiek runāts par eksporta ietekmi uz mūsu ekonomiku. Un eh, pieeja tirgiem Ekvadorai ir ārkārtīgi svarīga. Mēs, protams, nepaģēram, lai mums piedāvātu labākus nosacījumus nekā mūsu konkurentiem. Nē. Mēs e, tikai diskutējam ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai mums būtu tādi paši nosacījumi kā mūsu konkurentiem. Ja jūs parunātu ar Ekvadoras procesu novērotājiem, vai tie būtu ārēji vai iekšēji, tad jums taptu skaidrs, cik ļoti Ekvadorai šis nolīgums ir svarīgs. Protams, vienmēr būs cilvēki, kuri pret to iebildīs tādu vai citādu apsvērumu dēļ, bet eh, vispārējos vilcienos visi līgumi vērtē pozitīvi. Vēlētos pieskarties arī paradigmas maiņai. Tad eh, ir jāatgriežas pašā procesa sākumā, kurā apstākļi bija savā atšķirīgi. Tātad gan Ekvadora, gan Eiropas Savienība tobrīd atradās eh, citā situācijā. Ļoti daudzās jomās, tajā skaitā arī tirzniecībā. Situācija ir mainījusies, kā manā valstī, tā arī Eiropas Savienībā līdz ar to uzdotie un arī risināmie jautājumi vairs nav tie paši. Tad eh, mū, šobrīd šis noslēdzamais nolīgums mēs uz to skatāmies jau pavisam citām acīm. Tāpēc, eh, mainoties apstākļiem, mums ir jāmainās tiem līdzi. Jā, tiešām, Ekvadorā pieaug tirzniecības apjomi tirzniecībā ar eh, Eiropu un 15. gadā šis kāpums bija īpaši straujš. 1,6 tirsniecības apjoma pieaugums. Tas ir ļoti svarīgi, un vēlētos pateikties Sahradilam par viņu izteiktu atbalstu. Vēl divi citi jautājumi. Vārda brīvība. Tas ir jautājums, par kuru daudz tiek diskutēts, bet paņemiet rokās šīs dienas avīzi. Avīzēs bieži vien parādās kritiskas balses, un eh, jūs eh, ļoti skaidri redzēsiet, ka avīzēs vārda brīvība un arī citos plašsaziņas līdzekļos ir. Situācija ir tieši tāda pati kā Amerikas Savienotajās valstīs, un tas, manuprāt, ir normāli demokrātijai. Bet um, visam ir jānotiek likuma ietvaros. Visam ir jānotiek cienot otru pusi, cienot arī kritizēto, cienot privātumu un saglabājot arī pašcieņu. Tās attiecās gan uz presi, gan arī uz radio un televīziju. Jorgensona kungs pieminēja zināmas bāžas, tā tad eh, mana valsts šobrīd eh, piedzīvo tā kā tādus triecienus no ārpuses mēs e, esam piemērojuši savu ekonomikas politiku. Un e, mēs domājam to darīt arī turpmāk. Bet e, šie pasākumi norit saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Ekvadoras valdība īstenos eh, daudzpusējos noteikumus, un tas eh, notiek saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem. Jā, Ekvadorai priekšā stāv ļoti daudzveidīgi, daudzšķautņaini izaicinājumi. Un eh, sestdienas zemestrīce satricināja arī citas jomas un parādīja varbūt eh, vājās vietas arī citās nozarēs. Un eh, multilaterālismu respektējot, mēs ievērosim arī Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus. Paldies jums, ministra kungs! Mums bija ļoti liels gods un prieks diskutēt ar jums par tirsniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Ekvadoru. Un, eh, kā jau vairāk kolēģi teica, mēs sagatavosim vēstuli Nīderlandes prezidentūrai, kurā mudināsim prezidentūru ātrāk iziet cauri procedūras visiem posmiem un ceram uz pozitīvu un ātru rezultātu. Paldies! Paldies un lai jums veicas un lai veicas arī Ekvadorai!